viens no šādiem problemātiskajiem jautājumiem. Un cerams, ka jūs prezidentūra veiksmīgi tiks galā ar šiem izaicinājumiem. Un šajā kontekstā es vēlētos arī saņemt no jums apliecinājumu, ka jūs esat gatavs sastrādāties ar mums, eh, cenšoties panākt eh, vienotā tirgus kopējā organizāciju. Un eh, mēs un kā mēģināsim eh, vispirms panākt eh, vienprātību savā starpā pirms balsot padomē. Un tagad vārds jums lūdzu. Panie posłanki, panowie posłowie, panie... Godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, Man tiešām ir liels prieks un eh, gods eh, šodien iepazīstināt ar padomas prioritātēm tuvākajos mm, sešu seš mēnešu periodā. Polijas eh, prezidentūra sagaida auglīgu sadarbību starp mūsu divām iestādēm, kas būtu tādā pašā pozitīvā atmosfērā, kā tas ir noticis Ungārijas prezidentūras laiko. Priekšsēdētāji kungs, Polija pirmo reizi uzņemas eh, padomas prezidentūru un eh, tiešām centīsimies darīt visu, lai atrisinātu visas problēmas un izaicinājumus. Kā jūs zināt, mēs esam liela valsts ar labi attīstītu lauksaimniecības nozari, un tieši tādēļ lauksaimniecība, lauku attīstība, zivsaimniecība mums ir ļoti svarīga. Lauksaimniecības uh, jautājumi ir izklāstīti viena nu, no trijām prioritātēm - droša Eiropa, pārtika, enerģētika, aizsardzība. Tā sauc šis dokuments. Un tajā mēs cenšamies uzsvērt to, cik svarīga ir pārtiks apgādes drošība Eiropas pilsoņiem. Un tāpat arī koncentrēties uz konkrētajām funkcijām, kas tiks uzticētas reformētajai, un es vēlos uzsvērt, reformētajai kopējai lauksaimniecības politikai. Polijas prezidentūra koncentrēsies lielā mērā uz KLP, šīs kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013. gada. Un eh, enerģētika, protams, arī būs ļoti svarīgs jautājums. Un ir nepieciešams, protams, arī dažādot lauksaimnieku ienākumu avots. Atjaunojami energoresursi mūsuprāt, ir viens no veidiem, kā mēs varam sasaistīt enerģētikas un kohēzijas politiku ar kopējo lauksaimniecības politiku. Korāti deputāti, priekšsarētāji kungs, kopējās lauksaimniecības politikas nākotne ir ļoti svarīgs jautājums Polijas prezidentūrai. Šis jautājums jau ticis apspriests ievērojumu laiku mūsu iestādēs, visnesenāk balstoties uz komisijas paziņojumu par kopējās lauksaimniecības politikas virzību uz 2020. gadu. Padome ir ņēmusi vērā padoms eh, parlamenta rezolūciju attiecībā uz šo nostāju, un lielā mērā tā sakrīt ar tiem jautājumiem, kas ir apspriest padomē. Esmu pārliecināts, ka parlaments līdzīgi kā padome vēlas turpināt lēmumu pieņemšanas procedūru. Tikko komisija pieņem savu likumdošanas paketi, tad polijas prezidentūra plāno uzsākt intensīvas diskusijas padomē. Priekšsēdētājkungs, šī būs pirmā KLP reforma, kas aptver visas 27 dalību valstis un pirmā reforma, kuru noslēgs padome un parlaments kā likumdevēji. Esmu pārliecināts, ka abas iestādes ņems vērā Eiropas lauksaimnieku intereses, panākot kompromisu strīdīgajos jautājumos. Darbs, kas jau ir paveikts, parāda, ka, da, ka atrisināt problēmas ar KLP nākotni nebūtu nav tik vienkārši. Šī politika tiks eh, veidota kopējā kontekstā ar Eiropas Savienības e, budžetu un nākotnē, pie kā mēs jau esam sākuši strādāt, un padomņam vērā, ka šī komiteja, tāpat arī e, īpašā komiteja par budžeta resursiem ir paudusi viedokli, ka pēc 2013. gada pašreizējais finansējuma apjoms kopējai lauksaimniecības politikai būtu jāsaglabā esošā līmenī. Es savukārt e, aicināšu parlamentu iesaistīties debatēs par tāli ejošām un padziļinātām reformām kopējā lauksaniecības politikā, kuru mērķis būtu vienkāršot šo politiku virzoties projām no vēsturiski no, izveidojušiem maksājumu principiem un pieņemot jaunus kritērijus. Jo es uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs eh, KLP varam padarīt par taisnīgu politiku. Tāpat arī eh, attīstot inovācijas un uzlabojot konkurētspēju, kas ir ļoti nepieciešams un ko es uzskatu, ka parlaments domā tieši tāpat. Mūsu diskusijas par KLP reformu notiks uz uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas Dohas uh, raunda diskusijām, eh, īpaši saistībā ar Merkuzūru valstīm un, protams, arī diskusijām arī FAO, G20 un citos fórumos. Vēlos padalīties ar jums es, eh, mūsu viedoklī par šiem starptautiskajiem procesiem. Dohas raunda ietvaros pēc desmit gadu pārunām padome joprojām ir apņēmusies noslēgt pārunas par šo vienoto uzņēmumu. Un ja varētu atrisināt šos strīdīgos jautājumus jau šogad, Tad katrā ziņā tas, protams, eh, nenozīmē, ka problēmas ir jārisina uz um, Eiropas lauksaniecības nozars rēķina. Attiecībā uz Merkusur valstīm eh, tad mandāts eh, pārunām prasa zinām izvērtējumu. Un noteikti ir skaidrs arī, kādas ir mūsu intereses. Mēs centīsimies pēc iespējas ciešāk uzlau, uzraudzīt šo uh, process. FAO organizācijā Polijas prezidentūra centīsies veidot um, kopēju atbildi uz pārtiks nodrošinājumu vai pārtiks apgādes problēmām. Un vairāk kā miljards cilvēku pasaulē cieš no nepietiekams pārtiks pieejamības. Un tāpat ir eh, prezidentūrai arī nepieciešams reaģēt uz G20 samita lauksaimniecības eh, ministru tikšanos, tāpat arī uh, reaģējot uz eh, cenu svārstībām pārtikā. Attiecībā uz starptautisko tirzniecību es vēlos pieminēt to, cik uh, svarīgs ir kodeks elementārius, uh, ko FAO ietvaros ir izveidojusi ir izveidojušas eh, valstis un eh, kopējā eh, FAO un Pasaules tirniecības organizācijas pārtiks standartu noteikšanā. Kas attiecas uz sanitāram un fitosanitārām normām un to piemērošanu, tad, protams, no juridiskā viedokļa šie aspekti ir ļoti svarīgi. Varu apliecināt jums, ka Polijas prezidentūras ietvaros uh, Savienība turpinās e, tikpat aktīvi strādāt kodeks elementārijus e, apspriedēs. Tātad būs trīs sanāksmes par, par pārtikas importu, eksportu, inspekcijām un certifikācijas sistēmu, par pārtiku īpaši dietiskam pielietojumam un pārtikas alerģijas jautājumiem. Priekšsarētāji kungs! Es tagad vēlētos pavisam īsi ieskicēt Polijas prezidentūras nostāju citos jautājumos, kas jau tiek apspriest mūsu iestādēs, vai arī kas pavisam īsā laikā tiks apspriesti. Sāksim ar pārtiks kvalitātes paketi. 2010. gadā komisija prezentēja šo paketi, kas sastāvēja pamatā no diviem priekšlikumiem. Viens par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku, un otrs priekšlikums, ar kuru centās grozīt esošos mārketinga standārts lauksaimniecības produktiem. Pēdējos pāris mēnešos ir sasniegts eh, ievērojams progress eh, šo priekšlikumu izskatīšanā, bet ir nepieciešams veikt papildus darbu jautājumos, kuros ir nepieciešams politisks lēmums. Uh, Padome plāno iesaistīties trialogā ar parlamentu un varu apliecināt, ka Polijas prezidentūra strādās ļoti smagi, lai panāktu piemērotu kompromisu. Attiecībā uz piensaimniecības sektoru Polijas, lauksa, Polijas eh, prezidentūra sastrādāsies ar referentu Nikolsonu kungu, lai panāktu piemērots pasākums šai nozarei nesenā dziļā krīze, kas aizsākās 2008. gadā un smagi skāra piena nozari, nozīmē, ka mums ir jānodrošina šīs nozars eh, dzīvotspēja nākotnē. Tuvākajās nedēļās komisija nāks klajā ar priekšlikumu pasākumiem elektroniskas identifikācijas e, noteikšanai, un esmu pārliecināts, ka šī komiteja būs atvērta jebkādiem pasākumiem, ar kuru palīdzību varētu mazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem un valstu iestādēm. Un padoma arī ir atvērta šādiem pasākumiem. Polijas prezidentūra sāks strādāt pie šī priekšlikuma tikko tas būs iespējams, lai veidot konstruktīvas diskusiju ar šo parlamenta komiteju vēl līdz šī gada beigām. Vēl viens jautājums, eh, pie kuras eh, strādā abas iestādes, ir dzīvnieku labturība. Eh, mēs uzskatām, ka, pareizi sakot, mēs zinām, ka šī gada rudenī komisija nāks klajā ar pārskatu par eh, regulu 1.2005 par eh, dzīvnieku labturības standartiem. Tālāk par fitosanitārajiem likumdošanas eh, jautājumiem. Šie principi tika izstrādāti aptuveni pirms 30 gadiem. Kopš tā laika daudz kas ir pavirzījies uz priekšu - globalizācija, klimata pārmaiņas. Uh, veicina slimību un kaitēkļu izplatīšanos, un tas rada bažas gan Eiropas Savienības lauksaimniecības nozarei, gan videi. Tāpat ir nepieciešams arī modernizēt un vienkāršot Eiropas Savienības likumdošanu attiecībā uz uh, sēklu materiālu un augu materiālu izplatīšanu. Mums ir nepieciešams konkurētspējīgs tirgus augstvērtīgam sēklu materiālam, un tāpat laikā mums ir jāizsargā arī vide. Mums ir jāņem vērā globalizācijas eh, procesa eh, pastiprināšanās, un Polijas prezidentūra šajās jomās centīsies panākt eh, pēc iespējas ātrāk skaidrību no komisijas puses un turpināt darbu. Tāpat varu pieminēt, ka pavisam drīz padome uzsāks mm, sabiedrisko apspriešanu par komisijas e, zaļo grāmatu. Ideja ir strādāt pie efektīvi instrumenti izstrādāšanu, ka, kas aptvertu e, šādu veicināšanas pasākumu e, izstrādāšanu, tā kā neformālo Eh, neformālās sanāksmes eh, laikā Vroclavā septembrī lauksaimniecības ministriem eh, šis būs viens no aktuālākajiem jautājumiem. Tālāk par lauksaimniecības likumdošanas atbilstības nodrošināšanu Lisabonas līgumam. Darbs pie KLP likumdošanas elementiem, konkrēti tiešajiem maksājumiem, vienotai kopējā tirgus organizācijas izstrādei kopējas lauksaimniecības politikas finanšu regulas normu atbilstības e, nodrošināšanā, tad šai tehniskajā darbā jau ir panākts ievērojams progress, ir tā tad e, jau uzsākti vairāk trialogi pie šiem jautājumiem, un mums bija ļoti patīkam uzzināt, ka šajā Komitejā jūs, priekšsarētāji kungs, pats esat uzņēmies atbildību virzīt un vadīt šīs diskusijas par šiem aktuālajiem jautājumiem, un padoms mērķis ir noslēgt šīs diskusijas pēc iespējas ātrāk, lai šīs debatas ne, neradītu ne, nevajadzīgu slodzi uz uh, nākotnes reformas, uh, eh, KLP reformas apspriešanu. Tālāk es vēlos apliecināt arī gan jums, priekšsēdētāji kungs, gan godātajiem deputātiem, ka polijas prezidentūra tuvākos sešos mēnešos darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu auglīgu un konstruktīvu dialogu starp mūsu iestādēm, un tādējādi mēs varētu panākt eh, vienošanos otrajā pusgadā, bet katrā ziņā paldies visiem par uzmanību. Grazie, Marek. Grazie per le tue parole, grazie per l'im... Paldies, Marek, paldies par šiem ievadvārdiem un paldies arī par Polijas prezidentūras apņemšanos. Tāpat arī pateicos par to, ka uh, tik bieži ierodaties Eiropas parlamentā. Pagājušo nedēļu Strasbūrā mēs jūs redzējām vairākas reizes, un mums vienmēr ir prieks jūs redzēt. Mums gaida sešus mēnešus ilgs intensīvs darbs. Uh, un es ceru, ka šīs biežās tikšanās ļaus mums panākt uh, progresu. Pateicos vēlreiz, un ar šo arī atklāju diskusiju. Priekšroka tiks dota koordinatoriem, un pirmā runātāja ir Mak Gines skundze. Paldies priekšsēdētāji, un pateicos arī ministra kungam, un vēlu jums veiksmi jūsu prezidentūrā. Es domāju, ka no tautas pārtīs perspektīvas eh, jūsu eh, bāžas attiecībā uz eh, pārtikas drošību ir būtiskas bāžas mums visiem. Pasauli par to ir nobežījusies, un arī Eiropas Savienībai vajadzētu pārtikas drošību padarīt par savu augstāko prioritāti. Uh, tāpēc mēs atbalstām jūs šajās prioritātēs, tāpat arī jūsu darbu pie lauksaimniecības politikas reformām. Jūs pieminējāt arī budžeta jautājumu, un patiešām tas ir ļoti liels uzdevums. Mm, lauksaimniecības komiteja vēlētos, lai budžets tiktu paturēts vismaz pašreizējos līmeņos. Es vēlējos jautāt, uh, Jūs runājāt par jaunu kritēriju noteikšanu, un arī mēs strādājam pie jauniem kritērijiem, kuru pamatā būtu pragmatiska pieeja. Vai jūs varētu komitejai pastāstīt eh, par savām idejām šajā jomā, ņemot vērā to, ka jāpanāk eh, godīgums politikas jomā, ņemot vērā mūsu bāžas par eh, pārtikas ražošanas turpināšanu visā Eiropas Savienībā un virkni citu lauksaimniecības politikas jautājumu. Es vēlētos dzirdēt arī par jautājumiem, ko jūs nepieminējāt savā prezentācijā. Komisija ir izteikusi bažas par to, kā darbojas eh, šī pārtikas piegādes ķēde, eh, cik lielu daļu no ienākumiem gūst ražotāji, zemnieki, un eh, Kā jūsu prezidentūra plāno aktualizēt šo jautājumu, gādāt par godīgumu šajā pārtikas piegādes ķēdē, jo es uzskatu, ka šobrīd pastāv ļoti liela nelīdzsvarotība šajā piegāžu ķēdē, jo būtībā ražotājiem ir vienkārši jāpieņem viņu, pie, viņiem piedāvātā cena, bet pēļņu gūst eh, citas puses šajā ķēdē. Kādas ir jūsu domas eh, par to? Tāpat ir jārunā par piensēmniecības nozari. Nikolsona kungs ir izstrādājis ziņojumu šajā jomā. Dalību valstīs ir daudz bāžu par to, kā mēs tiksim galā ar uh, uzdevumiem, kas mūs sagaida. Un tāpat arī būtu jārunā par māzumu tirzniecību lauksaimniecības jomā. Varbūt jūs varētu komentēt atsevišķu dalību valstu problēmas, kur ierobežojumi jau sagādā grūtības. Uh, un kā šos jautājumus varētu risināt gan padomas, gan komisijas līmenī. Jūsu uzsvars uz atjaunojamo enerģiju, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, tas iet kopsolī ar pārtikas drošību, un, protams, ka šo uzdevumu risināt mums nebūs viegli, taču mēs to vēlamies uzņemties. Tāpat es vēlējos izteikties par tirzniecības politiku un uh, to, kā jūs plānojat uh, īstenot Merkosur nolīguma noteikumus. Mūsu tautas partija un šajā komitejā bažīgus dara Eiropas Savienības nekonsekvences tirzniecības politikas jomā. Mēs mēģinam reformēt mūsu lauksaimniecības politiku, mēs mēģinam pārliecināt zemniekus, atbalstīt mūsu šajā strateģiskajā reformā, bet te pašā laikā mēs redzam, ka tirzniecības sektorā tiek pieņemti lēmumi, kas darbojas pret mūsu kopējo lauksaimniecības politiku. Tāpēc es vēlos zināt, kā jūs redzat šo abu politikas stratēģiju, proti tirzniecības un lauksaimniecības sadarbību. Tāpat mēs vēlamies, lai mūsu zemnieki panāktu augstus standartus, bet tas nevienmēr notiek, un problēma ir arī importa no trešajām valstīm. Tiek izdarīts spiediens par divpusējo tirzniecības līgumu noslēgšanu, mums ir arī PTO nolīgums, un Ir skaidrs, ka par tirzniecību mēs runāsim vēl ļoti daudz, ka tā varētu ievērojams problēmas radīt mūsu lauksaimniecības sektoram, pārtikas piegādēm Eiropas Savienībā. Un eh, tāpēc eh, varbūt jūs varētu vēl pievērsties šim jautājumam, kad jūs runāsiet arī par tirzniecības politiku. Mums ir daudz bažu šajā sakarā, un tas varētu ietekmēt arī mūsu balsojumus. Tāpat arī runājot par dzīvnieku labturību, Es vēlētos jūs aicināt paraudzīties, kādi eh, tiesību akti jau ir pieņemti un īstenot tos pilnībā, jo problēma ir tāda, ka mēs bieži vien ieviešam jaunus tiesību aktus, bet līdz galam neīstenojam tos, kas jau ir. Tāpat es vēlētos jūs aicināt uh, uzklausīt šī parlamenta bāžas par uh, būros turētu dējēju vistu labturību. Uh, Mēs šobrīd jau ķeramies klāt pie šī tiesība akta ieviešanas un būs jārisina tā sekas. Daži ražotāji ir gatavi, daži vēl nav tam gatavi, un būs jāraugās, kā šis ieviešanas process notiek dalību valstīs. Jūs pieminējāt arī pārtikas kvalitātes pakotni, un es paraudzījos uz jūsu komentāriem. Es domāju, ka tur mūsu sadarbība būs veiksmīga. Bet uh, vispārīgi es vēlējos jums pateikt, ka Eiropai ir jābūt konsekventai savos izteikumos un arī savā darbībā lauksaimniecības un tirzniecības jomā. Un šobrīd es nekādu konsekvenci neredzu. Es neredzu, ka tirzniecības komisārs runātu tikpat skaidri kā lauksaimniecības komisārs, tāpēc es uzskatu, ka šie jautājumi būtu jāaktualizē visaugstākajos līmeņos. Uh, Taču es vēlu jums daudz veiksmes uzņemoties šo būtisko uzdevumu lauksaimniecības politikas reformu laikā. Paldies, Marija. Un tagad uh, vārds Pereskungam. Kundzei. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ministra kungs. Es vēlu jums veiksmi jūsu darbā turmāko sešu mēnešu laikā. Mums nāksies ļoti cieši sadarboties turpmākajos mēnešos un nāksies pieņemt arī svarīgus lēmumus KLP nākotnē un turpmākajām finanšu perspektīvām, kas noteiks Eiropas Savienības darbību nākotnē. Es vēlējos komentēt uh, kvalitātes pakotni kā referenti par šo dosjē. Protams, ka mēs uh, ar prieku gaidām sadarbību ar jums pie šī jautājuma. Jau agrāk ir bijušas tikšanās un apspriedes, un um, mēs ceram, ka arī turpmāk tādas būs. Mūsu komiteja ir jau izteikusies par kvalitātes uh, režīmiem un tirzniecības standartiem. Uh, un mēs vēlētos Polijas prezidentūru aicināt ņemt vērā šo nostāju, kad būs jādiskutē ar komisiju. Es zinu, ka būs ļoti sarežģīti jautājumi, ko pārunāt, bet tā kā Eiropas parlamentā ir tik daudz dažādu nostāju, un te pašā laikā mums ir izdevies panākt zināmu vienošanos, ko atbalsta vairākums, uh, Nu, tas liecina, ka līdzīgs iznākums ir iespējams arī padomē. Turmāko mēnešu laikā šī tiesība aktu pakotne skatīs dienas gaismu, un mums jāspēja nodrošināt šo pievienoto vērtību ražotājiem. Tāpēc mēs uzmanīgi skatām visas politikas stratēģijas, kas ir saistītas ar izstrādājumu, reklamēšanu un tirzniecību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Mēs ļoti priecāsimies par sadarbību ar jums un pateicos. Paldies! Rodustas kundze. Entschuldigung, ich habe meinen Namen nicht verstanden. Paldies, es nesapratu pats savu pieteikumu, saka runātāja. Jā, tas te bija izrunas problēmas, tiešām nesapratu, ka jūs izsaucat mani. Bet uh, es sveicu jūs šeit, ministra kungs, un priecājos, ka jūs esat šeit, es uzmanīgi jūsos klausījos. Bet uh, es uh, klausījos arī ļoti uzmanīgi to, ko domā vācu zemnieki, un Un, un arī, arī to, ka tiešie maksājumi ir ārkārtīgi netaisnīgi. Jūs runājat par jauniem objektīviem kritērijiem, tā tieši jūs teicāt, un par to, ka ir jātiek vaļā no vecajiem kritērijiem. Vai jūs lūdzu nevarētu pastāstīt, ko jūs konkrēti ar to domājat un ko jūs ierosināt? Ko tad mums vajadzētu, nu, jūsuprāt, darīt turpmākajos mēnešos? Tāpat arī tika norādīts, ka piena kvotas e, beigsies 2015. gadā, un jūs norādījāt, ka tas varētu būt diezgan problemātiski. Un es vēlētos jūs aicināt ļoti konkrēti norādīt, vai jūs vēlaties atteikties no kvotām, vai arī jūs uzskatāt, ka šīs kvotas vajadzētu paturēt. Tāpat arī es piekrītu, ka ir jāveido turpmākie instrumenti un jāsargā mazie uzņēmumi no turpmākām katastrofām, bet es labprāt vēlētos zināt, kas tad konkrēti jums par to ir sakāms. Paldies! Grazie, onorevole Kalniete, poi Dorfman. Paldies, Kalnietes kundze, tad Dorfman kungs. Augsti godātais ministra kungs, es no visas sirds novēlu Polijas prezidentūrai panākums, jo jūsu uzdevums nebūs viegls taču jūs variet rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. It īpaši es to vēlos teikt tāpēc, ka ir jautājumi, kuros jūsu nostāja sakrīt ar Eiropas parlamentu nostāju, un šeit es runāju par objektīviem kritērijiem, uz kuriem ir jābalstās kopējās lauksainiecības politikas reformai. Es tāpat augstu novērtēju arī jūsu apņemšanos veiksmīgi risināt pirmo sarunu raundu par daudzgadējās budžeta eh, finan, budžeta programmas ietvaru. Tajā skaitā arī par finansējumu kopējai lauksēmniecības politikai. Tāpēc es izmantošu šo gadījumu, lai jūs informētu par Latvijas zemnieku nostāju. Un man ir jāsaka, ka Latvijas zemnieki ir sašutuši par Eiropas komiteju, komisijas piedāvāto tiešmaksājumu izlīdzināšanas priekšlikumu. Šobrīd Latvijā ir mazākie tiešmaksājumi Eiropā. Katrs Latvijas zemnieks saņem 94 eiro par hektāru. Saskaņā ar pašlaik piedāvāto, to, ko komisija piedāvā, tad 2020. gadā, tas ir 30 gadus pēc dzels priekškara krišanas, Latvijas zemnieki varētu saņemt 144 eiro par hektāru. Uh, Tas ir nedaudz vairāk nekā puse no Eiropas Savienības vidējā eh, maksājuma par hektāru. Tāpēc es arī eh, uzskatu, ka šī e, Eiropas komisijas piedāvātā formula neatbilst ne pašas komisijas deklarētajam mēķim, un šeit es citēju, kas ir panākt, ka kopējās lauksainiecības politikā atbalsts visām dalībvalstīm un lauksaimniekiem būtu taisnīgs un līdzsvarots. Tā neatbilst arī parlamentu nostājai, kur pēdējā parlamenta ziņojumā, ko mēs nesen pieņēmām, ir skaidri noteikts, ka katrai dalībvalstī ir jāsaņem obligāti procentuālā daļa no Eiropas Savienības tiešo maksājumu vidējā rādītāja un ka būtu jānosaka šī rādītāja maksimālais līmenis. Tāpēc es gribu uzsvērt, ka Eh, es uzskatu, ka neviena dalība valsts nedrīkst saņemt mazāk par 80% un ne vairāk par 120% no vidējā maksājuma Eiropā, un tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka dalība valstis, kas saņem ievērojami zem 50% no vidējā maksājuma, šim izlīdzināšanas periodam būtu jāsākās eh, ļoti drīz, jau 2014. gadā. Eh, un šis periods nedrīkstētu būt ilgāks par četriem gadiem, jo tāds tas bija arī ieviešot iepriekšējo kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Eh, es novēlu jums panākums eh, jūsu prezidentūrā vēlreiz, un jūs variet rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Grazie, onorevole Kalniete. Dorfman, e poi... Paldies, Kalnietes kundze, tālāk Dorfman kungs. Jā, danke, Herr Minister. Das... Paldies ministra kungam, ka jūs esat ieradies un uh, piekritis šīm sarunām ar mums. Es varētu piekrist tam, ko jau Kalnietis kundze sacīja, proti par tiešo maksājumu sadalījumu. Es uzskatu, ka mēs šeit parlamentā, tāpat arī citās diskusijās, mm, ļoti daudz runājam par maksājumu sadalījumu starp dalību valstīm. Dažām dalību valstīm tas liekas taisnīgi, citām nē, bet mēs praktiski nemaz nerunājam par to, kas notiek pašās dalību valstīs. Un te es varētu runāt, piemēram, par savu reģionu un uh, kaimiņu reģioniem, un tur šī sadalījuma proporcija ir viens pret desmit. Tas nozīmē, ka šis vēsturiskās uh, sasaistes modelis ir izveidojis situāciju, kad eh, vieniem reģioniem, tādiem izdevīgākiem reģioniem priekšroka ir daudz lielāka nekā mazāk izdevīgiem. Un eh, tāpēc es vēlējos norādīt, ka mums ir jārunā ne tikai par maksājumu sadalījumu starp dalību valstīm, bet arī par sadalījumu starp reģioniem. Mums ir eh, jāpieliek, jārisina šis vēsturiskais modelis. Uh, Tāpat arī mēs parlamentā pirms apmēram gada runājam uh, par ziņojumu, kurā bija izklāstīti kristē, kritēriji uh, reģioniem, kas uh, ir nonākuši tādā neizdevīgā situācijā. Un uh, kopš tā laika ir bijis liels klusums no komisijas puses. Uh, Un mēs uzskatām, ka tie kriteriji, ko uh, komisija ir ierosinājusi, nav nekādā veidā gudri un labi. Tāpēc es uh, baidos, ka šis viss izvērsīsies arī lielās uh, diskusijās par lauksaimniecības resursu uh, Domāju, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs daudziem zemniekiem, kas dzīvo šajos netik labvēlīgajos lauksaimniecības reģionos, tāpēc es aicinu ļoti precīzi skatīt šos jautājumus, un, diemžēl, komisija nevienu vārdu par šo tēmu nav teikusi, un es domāju, ka tas nekādā ziņā nepatiks zemniekiem visā Eiropā. Paldies! Paldies Dorfman kungam, tālāk Jāra kungs un pēc tam papastām, kas kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, ka ieradāties mūsu komitejā un uh, paldies par uh, jūsu apņemšanos. Prezidentūra ir nākusi pie varas tādā izšķirošā fāzē. Mēs runājam par lauksēmniecību, par budžetu. Un man šķiet interesanti un svarīgi tās ka šajā fāzē uh, prezidentūra ir pārņēmusi jaunā dalība valsts, kurai pašai lauksaimniecība ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc es ceru, ka jūs uzskatīsiet uh, mūs par partneriem lauksaimniecības politikas jautājumos, ka mēs cīnīsimies kopā. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt par uh, herbicīdiem. Problēma, was ich hab, uh, Atvainojiet par budžetu. Tātad eh, es uzskatu, ka te mēs esam nonākuši tādās argumentatīvās lamatās. Komisija runā par uh, panākumiem, bet eh, te pašā laikā mūsu zemnieki uzskata, ka panākumi nozīmē kaut ko citu. Tad, tad panākumi nozīmē tu, tos pašus līdzekļus, ko 2013. gadā. Un uh, ja mēs paraugāmies uz situāciju šobrīd, tad līdzekļu samazinājums zemniekiem draudu 14% apmērā. Es uzskatu, ka mums būtu vai nu godīgi jāpasaka, ka uh, būtībā šī jaunā vienošanās ir samazinājums, vai arī mēs kopā cīnāmies par to, lai tiek izmaksāti tie paši uh, līdzekļi bez kādiem samazinājumiem. Es vienmēr esmu teikusis, ka mūsu zemnieki ir tāds ļoti īpašs klients. Viņi arī maksā nodokļus, un eh, tāpēc viņi nav ne ar ko sliktāki. Tālāk jautājums bija par sadalījumu godīgumu. Es vēlējos papildināt Dorfmanu kunga teikto. Man personīgi vienīgais pārsteigums bija, nu, sadalījums starp dalību valstīm, to es jau gaidīju, bet eh, šo nevienlīdzību dalību valsts iekšienē, nu, es nebiju gaidījis, tas bija negaidīts aspekts, un tas tikai liecina, ka par to, ka mums ir jāstrādā pie kopējās lauksaimniecības politikas, lai nodrošinātu taisnīgumu ne tikai starp dalību valstīm, bet pašās dalību valstīs. Uh, Tālāk par budžetu un tiešajiem maksājumiem. Ko jūs domājat par eh, tiešām maksājumu degresīvu izmaksāšanu? Un eh, vēl par dzīvnieku labturību un dzīvnieku marķēšanu. Man ir prieks, ka jūs eh, plānojat arī pievērsties šim jautājumam, un mums pašiem būs jāstrādā pie šīs jomas, lai mazinātu birokrātiju tajā. Uh, Bet es vēlējos jautāt par aitu marķēšanu. Mēs par to jau komitejā daudz esam runājuši, daudz kolēģi komitejā uzskata, ka birokratizācija šajā jomā ir pārspīlēta. Vai jūs plānojat vēl pievērsties šim īpašajam jautājumam? jo vidējās un eh, mazās zemnieku saimniecības, kas kopjā ir, tas sajutīs ļoti lielu slogu no šīs birokrātijas. Vēl es varētu atbalstīt Magīneses kundzes jautājumu par eh, dējēju putnu turēšanu krātiņos, kāda ir jūsu nostāja šajā jomā, jo mm, mēs bijām nonākuši pie ļoti atšķirīgām nostājām Eiropas Savienībā, kas eh, būtībā var arī traucēt kon konkurencei. Paldies! Paldies Jārkungam, papastām Koskungs. Paldies, priekšsādātāji! Es jums vēlu sekmes jūsu prezidentūrā. Un, vai esiet arī gana drošsirdīgs? Novēl nu, arī to ministrs kungs. Vēstījums, kuru varam <clears throat> mm secināt no mūsu pagājušajās eh, sanāksmes eh, ar Čološu kungu vakar komisāru mums bija sanāksme. Tātad secinājums ir tāds, ka tendence ir, ka <clears throat> finanšu perspektīva 2014. un 2020. gadam mūsu tendencei tāda jābūt uz augšu. Mēs nedrīkstam piekāpties samazināt šīs summas. Es mēģinu arī saprast, ārējo aspektu, pilotēja lauksaimniecības politika. Un tas, protams, attiecas attiecības, attiec uz attiecībām ar pasaules tirdzniecības eh, organizāciju. Mēs, protams, te varat pilnīgi atbalstīt Magines kundzes sacītu. Runājot par pārtiks apgādes drošību, par apusējību, par <clears throat> godīgiem noteikumiem. Tā tad būtu līdzsvarot un godīga tirzniecība. Tādai būtu jābūt līdzsvarotai starptautiskai tirzniecībai. Runājot par jautājumiem, kas ir eh, nonākuši strupceļā, par spīti uh, strupceļam Dohas sarunu kārtā, uh, Mēs te ar vien turpinām noteikti darba grafiku un eh, solām progresu turpmāk, taču praksē tas nekad nepierādās. Tās ir mūžīgās perspektīvas un cerības, kas tiek paustas. Es gribēju <clears throat> jums pastāstīt par kādu iespējams novatorisku priekšlikumu. Mums tātad eh, starptautiskajā tirgu 7% viss uh, tirzniecības attiecības saistīts ar lauksaimniecības produktiem. <clears throat> Taču te ir arī problēmas ar šo Dohas sarunu raundu. Mēs zinām, ka šie lauksaimniecības produkti dažiem reģionam, dažām valstīm un dažām produktu kategorijām ir jau īpaši svarīgi. Un politiskajā līmenī, kad mēs izvēršam politisko analīzi mēs nesniedzam viennozīmīgu atbildi. Un te ir jāskatās divi starpstarpēji saistīti aspekti. Mēs nevaram atstāt uh, lauksaimniecības nozari ārpus starptautiskajām sarunām. Mēs nevaram tā pāriet pie nākošajām sadaļām. Neaizmirsīsim taču mūsu sārunu pamatprincipus Dohas sarunu kārtā. Te ir runa par integrāciju, harmonizēšanu, lai tādi iesaistītu visas valstis starptautiskajā tirzniecībā, un jo īpaši arī jaunatīstības valstis. Un starptautiskās organizācijas taču palīdz šīm jaunatīstības valstīm. Tad, kad mēs noslēgsim zināmas sarunu uh, sadars, tad mēs varēsim progresīt tālāk. Un otrs elements, man šķiet, ka uh, arī šis priekšlikums būtu jāizskata Eiropas Savienībā. Tā būtu ideja izveidot starptautisku lauksēmniecības organizāciju. Šī organizācija būtu atsevišķa no starptautiskās tirzniecības organizācijas, un tās uzdevums būtu rast risinājumu saistībā ar pārtiks apgādes drošību dažādiem kritērijiem un, protams, arī saistībā ar tirzniecības aspektiem. Es domāju, ņemot vērā pašreizējo situāciju, iestāžu arhitektūru, ja tā varētu sacīt, eh, mūsu priekšā izvirz daudz jautājums, kurus mēģinām risināt tirzniecības organizācijas ietvaros, taču bieži vien šie jautājumi taču ir tieši saistīti ar lauksaimniecības nozaru, taču ja mēs varētu skatīt kādu šādu organizāciju, tad tas atrisinātu uh, arī vīdes jautājums, piemēram, arī vīde taču ir viena no prioritātēm. Ja jūs šādi skatītu uh, tirzniecības aspektus tādā vīdes uh, drošības gaismā, tad tas arī nāk par labu. Paldies, un uh, tāds ir mans domas. Paldies, Jorgu. Turpin priekšsādātājs tagad Luiša Kapula Šantoš, un tad Bovē kungs priekšsādātāja vietnieks. Paldies, ministra kungs. Man jau ir bijusi iespēja novēlēt jums sekmes polijas prezentūras darbā, taču vēlreiz gribu to <clears throat> uh, paziņot. Parlaments katrā ziņā saista daudz cerības ar polijas prezidentūru. Gribu sveikt jūs ar jūsu ambīcijām, kuras paudāt. Tās saistītas ar ļoti plašu prezidentūras programmu. Un tagad es gribētu uzdot divus centrālus jautājumus. Kāda ir jūsu stratēģija? Pirmkārt, saistībā ar budžetu. Mēs zinām, ka jūs saprotat mūsu bažas par komisijas priekšlikuma e, neatbilstību vēlamajam KLP budžetam. Un kādus tad soļus jūs prezentūra ir paredzējusi spērt, lai izmaiņas tiktu veikts pareizā virzienā. Un otrkārt, gro, godīgums Tas ir ļoti svarīgi. Polijas prezidentūrā ir ļoti svarīgi arī atbalsta sadalījumam starp dalībvalstīm. Mēs ceram, ka arī šeit būs kāda uzlabojuma. Kā prezidentūra ir paredzējusi risināt šīs problēmas? Paldies, Luis, turpina priekšsādātājs Jose Bovē un tad Petra Reimers. Arī es esmu <clears throat> priecīgs eh, par to, ka tuvākajos sešos mēnešos mēs varēsim strādāt ar Polijas lauksaimniecības lauka attīstības ministru. Es ceru, ka šī sadarbība būs ļoti auglīga, jo, kā jau jūs norādījāt savā runā, Polija ir liela lauksaimnieku valsts, un tajā ir spēcīgi lauksaimnieki, tie spēlē svarīgu lomu. <clears throat> Uh, Viņiem ir bijusi svarīga loma komunisma krišanā, un uh, to es arī varu uzteikt. Viņiem bija tāda lauksaimniekiem svarīga loma šajos politiskajos notikumos. Jūs pieminējat vairākas lietas. Jautājums par uh, taisnīgumu uh, atbalsta piešķiršanā sadalījumā starp valstīm un reģioniem. Mēs nepanāksim uh, saskaņotu Eiropu lauksaimniecības lomā, ja sadalījums nebūs godības. godīgs. Jautājums par mazā apjoma lauksaimniekiem. Čolos kungs eh, par to izteicās. Es domāju, ka šīs debates turpināsies normatīvā priek priekšlikuma apspriešanas laikā, jūsu prezidentūras laikā. Es domāju, ka šis jautājums jums būs ļoti svarīgs. Tas ir pirmkārt no mans puses. Un otra lieta, kurai gribētu pievērsties, ir saistīta ar rūpniecisko lauksaimniecības produktu ražošanu. Jo jūs zināt, eh, te ir saikne ar eh, vīde, ar starptautisko tirsniecības organizāciju, to jūs pieminējāt. Šodien mūsu priekšā ir lielas rūpniecīgas uh, kompānijas, piemēram, Swissfield, kas ir paredzējusi pārņemt lauksaimnieku ražošanas jomu un ražot uh, cūgaļu lielos industriālos apjomos. Es zinu, kas notiek austrumu valstīs, uh, piemēram, Polijā, Rumānijā, taču mums ir jābūt modriem arī citās valstīs, jo šīs kompānijas politika ir pilnīgi pretstatā uh, starptautiskās tirniecības organizācijas prasībām mūsu kritērija. Un tad eh, treškārt vēl būs debats par ģenetiski modificētajiem objektiem. Jūs zināt, ka Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā balsoja par priekšlikumu, kurā paredzēts ir eh, aizliegt ģēmo. Es zinu, ka Polijai šis jautājums bija ļoti svarīgs, un es gribētu zināt arī jūsu viedokli par to. Paldies! Paldies, Žozai, turpina priekšsēdētājs. Reimers kungs un tad Hoisling kungs. Arī es pateicos jums par to, ka piekritāt šeit ierasties, lai varētu notikt šī viedokļa apmaiņa un vēlētos pievērsties jautājumiem, kas jau tika pieminēti. Uh, Tātad pirmkārt mēs no vienas puses runājam, ka vajadzētu ņemt vērā attiecības starp lauksaimniecību un tirzniecību, un tas varētu ietekmēt arī mūsu standartus, bet no otras puses Maginas skundze norādīja, ka mums vajadzētu ieviest eh, jau esošos noteikumus un normas Eiropas Savienībā saruna par putniem krātiņos ir eh, tikai viens piemērs, eh, proti šie noteikumi arī nav tā viendabīgi ieviesti, un uh, Es domāju, ka mēs nevaram būt ticami eh, sarunu partneri ārpusē eh, un pieprasīt kaut kādus standartus, ja mēs neesam spējīgi paši pie sevis Eiropā šos standartus pilnībā ieviest, un te es redzu milzīgu eh, telpu uzlabojumiem. Un es uzskatu arī, ka mm, katrai katra lauksaimniecības valsts būtu ieinteresēta šo noteikumu īstenošanā. Tāpat arī man ir prieks, ka veselības eh, jautājumi jūsu darba kārtībā ir ļoti augstu, arī ka pārtikas drošība jums ir ļoti svarīga, un eh, tā arī būs svarīga. Iedzīvotāji dzīvo uz eh, visu uz vienas un tās pašas zemes, un tāpēc arī pārtikas produktu ražošana ir svarīga, mm, jo īpaši jārunā par šiem labvēlīgākiem un vairāk, mazāk labvēlīgajiem apgabaliem lauksaimnieciskajai ražošanai, tāpat arī par šiem degresīvajiem maksājumiem un godīgo maksājumu sadali un uh, uzņēmumu lielumu, kas tos saņem. Tāpat arī ir svarīga diskusija par mazāk labvēlīgajiem lauksaimniecības apgabaliem. Ļoti žēl, ka mēs eh, panākam tik mazu progresu šajā diskusijā, jo, ja mēs eh, nerisināsim šo problēmu, tad piedzīvosim ļoti lielu neapmierinātību lauksaimniecības jomā. Ir jāsaprot, ka mm, ne visi fizikāli nelabvēlīgie reģioni ir arī lauksaimnieciski nelabvēlīgie. Uh, Jā, tik tālu komentāru no manis, un es priecāšos dzirdēt jūsu atbildes. Grazie, Beta Martinož. Paldies, eh, Beta Hoislinga kungs. Jā, ministra kungs, mums jau šorīt bija iespēja aprunāties eh, savā starpā. Un parlaments tagad ir pavisam noteikti iestājies par lauksaimniecības reformu ar ļoti lielu vairākumu. Uh, Bet cik drīz, jūsuprāt, padome nonāks pie vienotas e, nostājas? Es šeit saskatu problēmu ātram progresam, jo reforma, reformai atvēlamais laiks samazinās un e, ja, parlaments ir vienojies daudzos punktos, bet tas mēģinās arī panākt e, vienprātību ar padomi. Tāpat arī jautājums, kas ir svarīgs eh, visiem, ir, eh, ir griestu noteikšana. Parlamentam ir bijuši priekšlikumi šajā jomā. Eh, daudz jau norādījuši, ka varētu sadzīvot ar šiem priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz darba spēku jautājumiem un noteikumiem uzņēmumiem vīdas jomā. Bet uh, Man ir arī pāris citi jautājumi. Jūs eh, pieminējāt arī eh, sēklu jautājumu, un eh, tika runāts par to, ka šo jomu vajadzētu Eiropā liberalizēt, bet es, man sagādā bāžas komisijas nostāja šajos jautājumos. Parlaments eh, mm, ir mēģinājis vienoties arī par gēnu tehnoloģiju nākotni un tika solīts uh, nodrošināt lielāku aizsardzību lauksaimniecībai, kas būtu brīva no šīm eh, gēnu tehnoloģijām. Un kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Un visu beidzot, es uh, vēlētos uh, atbalstīt to, kas tika teikts uh, par piena, piensaimniecības jomu. Jā, jūs neapmierina pašreizējais status un uh, jūs neuzskatāt, ka pašreizējie pasākumi būs vei veiksmīgi, bet ko tad jūs ierosināt šajā piensaimniecības jomā? Es domāju, ka debata par piensaimniecību vēl nav beigusies, tā tikai turpināsies. Grazie, Mārtiņ. Paldies, Mārtiņ. Alberts Dešs, lūdzu. Un tad Džan Nikolson. Ja manis... Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es pirmkārt vēlētos atvainoties, man bija jāpiedalās citā pasākumā, es nokavējos, bet mēģināju tomēr ierasties kopš 1990. gada. Mm, es esmu darbojies lauksaimniecības jomā kopš 2004. gada, esmu bijis Eiropas parlamenta deputāts, un kas man ļoti pārsteidza, proti tas, cik, eh, cik labi jūsu valsts attīstās, jo arī to es esmu daudzkārt apmeklējis, un eh, mani priecē tas, eh, ka jūsu valstī iedzīvotāji, arī jauni cilvēki, mērtiecīgi mēģina panākt progresu Un šajā pusgadā, kurā Polija būs eh, vadīs progresu arī lauksaimniecības jomā, es eh, ļoti ceru uz Poliju un ceru, ka Eiropas lauksaimniecības politika šajā pusgadā gūs eh, lielu progresu. Un jūs sacījāt, ka Ne, nedrīkst notikt tā, ka šo sarunu par lauksaimniecības politiku rezultātā Eiropas zemniekiem eh, piemērojumā birokratija kļūs vēl lielāka, un eh, tāpēc mums ir jāstrādā pie tā kopīgi, lai mēs varētu veidot vienkāršāku lauksaimniecības politiku, jo tā patiešām ir vajadzīga. Un es eh, varētu vēlreiz uzsvērt, ka Nākotnē mums ir vajadzīga konkurētspējīga lauksaimniecība, kas var eh, miljonus eiropiešu nākotnē pabarot, un eh, tomēr mums ir jāsaprot viena lieta, un man priecēja tas, ka šī lieta jau tika pieminēta, proti, ka Eiropas eh, Savienības lauksaimniecība jau ir viena no ilgtspējīgākajām lauksaimniecībām pasaulē. Protams, ir deficīti, kas mums ir jārisina, un es ceru, ka šajā jomā turpmākā pusgada laikā tiks panākts progress. Un mēs tautas partijas eh, frakcijā kopā ar poļu kolēģiem ļoti atbalstīsim jūsu turpmāko darbu. Paldies, Albert Džeims Nikolson. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, vienkārši pieminēšu dažas lietas. Es vēl arī gribētu sveikt jūs manā vārdā. Jūs eh, esat nākuši mūsu priekšā ļoti, ļoti interesantā brīdī, kad tiek pasludināts jaunais finanšu, eh, jaunā daudzgad finanšu schēma. Kā KLP agrāk bija 55% um, no budžeta, šodien 39, kaut kas no kopīgā budžeta. Kāda būs situācija 2020. gadā jūsu skatījumā? Jo šis finansējums ar vienu samazinās pēdējo 20 gadu laikā. Vai mēs spēsim nodrošināt pārtiks apgādes drošību? Man šķiet, ka šis jautājums ir visu prātos, jo skarbā īstenība ir tāda, ja jūs neatbalstāt pārtiks ražošanu un nepalīdzat lauksaimniekam to ražot, tad patērētājiem būs jāmaksā vairāk, eh, tāpēc, ka tirgum būs jāskatās, kur eh, tas varēs iegādāties pārtiku, jo lēts pārtiks vairs nebūs. Un vēl es gribētu piebalsot tiem, kas saka, ka tirznie, tirgošanās jūsu eh, darba pēdējā dienā beigsies. Būtu tiešām nelāgi piedzīvot, ka eh, Eiropa izvirs kārtējos eh, likums, noteikums, kuri akal netiek īstenot praksē. Es gribētu mazliet vairāk dzirdēt, kāds ir jūsu ieskats par eh, piena pakotni. Uh, un tagad uh, ir tāds iespējas, uh, ka šī pakotne nodarbojas ar ražotājiem, ar pārstrādātājiem, bet jautājums un, un ar to, kā viņi nodarboja, kā viņi sadarbojas. Taču viena lieta, ko šī pakotne vispār neskar, un man šķiet tas ir nepieļaujam, ir šis mazumtirgotājs. Un uh, izskatās, ka tā īstenošanas procedūra aizņems divus gadus un, un vēl ar vienu netiks atrisināt šis jautājums. Bet mums patiesībā te nav iespējams kontrolēti uh, paplašināt piena nozare, un tirgus var uzņemt tikai tik daudz produkcijas, cik var. Jautājums, kā mēs to turpmāk risināsim, tādas ir mans lielās bažas, Bet, eh, ja es gribu tādu maigāku piezemēšanos piena, piena, eh, piena nozarē, tad, tad iedaras Fišerbaus eh, sacītais par viņas bažām arī. Man būs jāstrādā ar jūsu prezidentūru padomē, tāpēc es arī izteikšos maigi bet es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šī piena pakotne, ja mēs gribam pāriet no kvotām uz nolīgumiem, skārtu šos te pārmu un mazumtirgotājus. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Čēms! Un tagad Ajūzo kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra ka nācāt mūsu vidū runāt. Vēlu jums veiksmi. Jūsu darbs, protams, nav nekāds vieglais, un pilnīgi pie, piekrīt Martīnas kundzes sacītajam. Labākais scenārijs būtu tāds, ka KLP budžets tiktu iesaldēts. Taču tie paši finanšu līdzekļi tiks sadalīti lielākam daudzumam valstu, tātad e, situācija mūsu priekšā uh, nav labvēlīga. Lauksaimnieki saskars ar augstākām lobarības izmaksām, ar augstākām uh, mēslojuma izmaksām un arī konkurence ar vien pieaug. Tikai tāpēc vien, ka mēs esam izvirzījuši ļoti augstus standartus saistībā ar dzīvnieku labturību. Un eh, tāpēc, ka arī ir paredzēts aizliegt ģēmo. Ja Mums Eiropā ir arī problēma ar pārtikas ķēdi. Ir tāda reģiona, kur eh, pārtikas produkts ir koncentrējis, un tāda, kur arī pietrūkst. Un ir milzīga atšķirības starp to, ko iegūst lauksēm, lauksēmnieks par savu produkciju un to, ko patērētājs maksā mazumtirzniecībā par to pašu. Daudzi, kol, daudzi kolēģi jau runāja par eh, šo sadalījumu, finansējumu sadalījumu dalībvalstīs vai arī viens dalībvalsts ietvaros. Kā jūs esat paredzējis risināt šo problēmu? Kā jūs eh, risināsiet eh, mazāk labvēlīgo reģionu jautājumu un to risku, ka lauksaimnieki pametīs uh, savas saimniecības reģionos, kur tās uzturēt nav izdevīgi. Vai tad, kad mēs domājam par savas lauksaimniecības produkcijas reklamēšanu, trešās valstīs mums nevajadzētu domāt arī par tās pašas reklamēšanu Eiropas Savienībā. Piemēram, Polijas produkcija Dienvidu valstīs eh, Eiropā uh, nav tik pazīstama, un tas būtu vēlams, būtu vēlams tomēr situāciju labot, pārtiks apgādes drošības labot, un tas arī palīdzētu mazināt oglekļa izmešus. Gaidīšu jūs atbildes. Paldies! Paldies, Ajuso kundze, turpina priekšsēdētājs. Oļiņiška kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Sveicu arī ministru mūsu vidū diemžēl nevarēja būt šeit ministra ievadvārdu laikā, jo man vajadzēja būt citā komitejā. Bet gribu katrā ziņā uzteikt polijas uh, valdību par tās ambiciozo programmu. Tajā ir daži jautājumi, kas mums ir īpaši svarīgi. Prioritāšu saraksts uz kur norādījāt visnotaļ sakrīt ar mūsu prasībām. Es domāju, ka krīzes apstākļos un grūtu sarunu laikā par eh, KLP nākotni labi ir tas, ka prezidentūra ir uzņēmusies Polija un jūs kā lauksaimniecības ministrs, jo jūsu nostāja lauksaimniecības jautājumos ir labi pazīstama daudziem šajā komitejā. Tātad nostāja būtībā ir šāda. Mums jācīnās par KLP, par lielāku finansējumu šai politikai un jānodrošina, ka tas, ka šie līdzekļi tiek sadalīti godīgi starp dažādām dalībvalstīm, lai labi attīstītos lauksamniecības nozara Eiropas Savienībā. Un vēl gribu uzsvērt to, ka esmu gandarīts, ka Polijas prezidentūras laikā mēs strādāsim ļoti labā komandā ar cilvēkiem, kas, ir, kas strādā jūsu pakļautībā, kuri ir augsti kvalificēti, kam ir plaša pieredze. Uh, Un es to saku tāpēc, lai pavisam viennozīmīgi paustu savu nostāju par to, ka šis potenciāls ir pilnīgi jāizmanto, jo mums nepieciešama likumdošanas pakot, lai mēs šos jautājumus visus varētu risināt pēc iespējas ātrāk, jo visas prezidentūras prioritātes ir saistīts ar mūsu normatīvo jeb likumdošanas pakotni. Ja mēs šādu pakotni neizveidosim, tad nebūs nekāda jēga no polijas prezidentūras. Mēs nevarēsim Uh, dalībvalstīm sniegt to, kas viņām vajadzīgi. Mēs nevarēsim tad arī uzzināt, kāda ir reāla dalībvalsts nostāja. Un kāda ir situācija uh, sarunās ar komisiju? Vai ir kāda iespēja, ka šī pakotne tiks pieņemta septembrī vai oktobrī vēlākais? Protams, galvenais jautājums saistīts ar daudzgadu finanšu schēmu. Mēs par to spriedām arī vakar. Uh, Jūs jau apspriedāties par šo jautājumu, cik daudz saprotu, un kāda ir dalībvalsts nostāja? Vai dalībvalstis vēlēsies iestāties eh, par komisijas priekšlikumu? Es zinu, kāda ir jūsu nostāja. Jūs vēlties, lai finansējums būtu lielāks, un tā nostāja pamatotu. Taču kā domā citu dalībvalstu lauku, lauksainiecības ministri? Un vēl viens jautājums, kas te jau izskanēja konkrot, konkrēti par pārtikas kvalitātes pakotni, kāds būs tās aptvērums, kāds būs grafiks. Mēs vēlētos, lai komisija nāk klajā ar zināmiem pasākumiem saistībā ar uh, reklamēšanas kampaņu, ar ar mūsu lauksaimniecības produktu virzīšanu tālāk ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās robežām. Un mēs gribētu šādi arī smelties pieredzi no Polijas, eh, Polijas paveiktā līdz šim šai jomā. Un vēl viena lieta, par kuru tiek, ir notiek daudz strīdu, tas ir tāds kā uh, vārgais punkts Eiropas Savienība. Tā es, protams, runāju par attiecībām ar Krievijas federāciju. Es gribētu aicināt visus Eiropas parlamenta deputātus izrādīt solidaritāti, jo daži deputāti vēlas, eh, lai tiktu paplašināts eksports, eh, dārzeņu un augļu eksports uz eh, Krievijas federāciju citā kaulu, un to nevēlas. Es gribētu zināt, kāda tad tagad ir situācija Un nobeigumā es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka šķiet, ka tevā no ministra puses ir pausts ļoti skaidrā apņemšanās risināt šos jautājumus un pateicos jums par to. Grazie, onorevole Oleničak. E adesso chiudiamo con George Lyon. George, a te la parola. Paldies, un eh, George Lāns pēdējo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, eh, tiešām patīkam redzēt jūs. Pavisam īsi jautājumi. Vienkārši vēlējos eh, uzzināt, ko jūs mums varētu atbildēt uz komisijas ierosināto budžetu un šo jauno struktūru, kur gandrīz 15 miljārdi eh, tiek nu, nodalīti daudzgadīgajai finanšu ietvarā. Un jautājums, vai tiešām šis finansējums, e, šī daļa tiks tiešām izmantot saistībā, saistībā ar lauksaimniecību. Tādēļ es vēlēs noskaidrot jūsu viedokli e, par šo budžeta daļu, ka, ko tad ir ierosinājusi e, kā jauno struktūru komisija. Un vakar izjautājot komisāru Čološu, Mēs tā arī ne, neguvām īpašu skaidrību, vai šis finansējums tiks uh, iztērēts vēlāk vai vienkārši pazudīs zem citām budžeta sadaļām. Tālāk par komisijas likumdošanas priekšlikumu par eh, ģenētiski modificēto organismu kultivēšanu bija zināms eh, pārsteigums. Uh, attiecībā uz to, kā tas mums arī Strasbūras sesijā bija kolēģi viedoklis. Es vēlēs noskaidrot, kāda ir, kāds ir jūsu viedoklis, kā jūs plānojat šo jautājumu risināt ar savām prioritātēm. Paldies! Jā, paldies, Džordž! Godātais ministra kungs, jūs uzklausījāt jautājumus dzirdējāt komentārus, dzirdējāt, kāds ir šīs komitejas ambīcijas, un jūsu prezidentūras sešu mēnešu periodā mēs ceram, ka mēs varēsim sasniegt pēc iespējas vairāk, un tagad došu vārdu jums noslēgumu uzrunēt. Paldies priekšsarētāji, godātie deputāti. Sākšu ar to, ka ļoti uzmanīgi klausījos jūsu viedokļos. Tā kā 18 gadus esmu parlamentārietis un pirms tam arī vairākās paudzēs zemnieks, lauksaimnieks, tad man tiešām ir apņemšanās virzīties uz priekšu ar KLP reformu. Mums ir laiks vēl apspriest šo reformu un mums jābruņojas ar pacietību. Bet es uzskatu, ka mēs panāksim vienošanos. Šodien runāju ar jums kā Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvs. Līdz ar to nevaru īsti paust tikai un vienīgi savus personīgos viedokļus, bet vairāk deputāti tieši lūdza man izteikties, kāds ir mans personīgais viedoklis. Eh, to es, protams, eh, varu darīt, bet jāapzinās, ka galvenais uzdevums būs atrast iespējas panākt vienošanos padomē bet eh, arī eh, jāmāk izmantot, es ceru, ka jūs neapvainosieties par šādu apzīmējumu, izmantot parlamenta vēlmi sadarboties, lai kopā padome un parlaments varētu pieņemt uh, lauksaimniekiem labvēlīgs lēmums un arī patērētājiem labvēlīgs lēmums, jo uh, Lauksaimnieki jau neražo savam priekam. Mēs ražojam un strādājam patērētājiem. Viņi mums ir vissvarīgākie. Un galu galā mūsu darba mērķis ir nodrošināt patērētājus ar augstvērtīgiem lauksaimniecības produktiem. Tagad centīšos atbildēt uz ļoti garo jautājumu sarakstu. Kā priekšsēdētājs to sacīja, dodot man vārdu, sākos šīs debates par KLP reformu, tas notiek e, kontekstā, ko veido daudzgadīgais finanšu ietvers. Un mēs, lauksainiecības nozara respektīvi, mēs atpaliekam šajās debatēs par aptuveni diviem gadiem 2008. gadā, kad e, notika kopējais lauksaimniecības politikas pārskatīšana, tā bija ļoti laba iespēja aktīvi iesaistīties un sākt strādāt pie tā, lai noteiktu, ko mēs vēlamies mainīt politikā. Mēs izvēlējāmies gaidīt šo daudzgadīgo finanšu ietvaru. Un e, man bail, ka mēs visi kļūsim par ķīlniekiem šajā daudzgadīgajā finanšu ietvarā, un visā šajā kontekstā mums tad ir jāspēj atrast uh, kompromiss. Manuprāt, finanšu ietvers nav tāds priekšlikums, uh, kas uh, virzās uh, svarīgāko jautājumu risināšanas virzienā, tā skaitā kopējā lauksniecības politikas. Uh, problēmu risināšanā. Šobrīd pie horizonta parādās e, vēl kāda lieta, it kā zem lauksaniecības jomas risināms jautājums, tāpat laikā e, ar, arī nē, jo komisijas ģenerāla direktorāts atbildīgais par lauksainiecību, viņi jau nebūs tie, kas izlēms par to, kā tērēt šos malā noliktos miljārdus. Un esmu paudis eh, arī bažas par to, vai tiešām šie izņemtie līdzekļi jebkad atgriezīsies lauksainiecībā. Līdz ar to mums ir jājautā sev, vai šis finanšu ietvars eh, šādā Uh, izskatā, kā tas ir mums stādīts priekšā, ir piemērots lauksaimniekiem. Un, un papastam, kas kungs uzdeva jautājumu attiecībā uz budžetu un ārpolitiku, respektīvi Dohas pārunām, Merkusūra pārunām. Manuprāt, mums vajadzētu pilnīgi skaidri izprast to, ka lauksaimniecība un uh, tirniecības politika ir kā ķīlnieks pārunās par nelauksaimniecības produktu tirzniecību. Un neesmu pārliecināts, ka uh, tur ir iespējams daudz ko mainīt. Nekad nav bijis uh, tā, ka lauksaimniecība būtu upurējama citu jomu labā, un tas arī nevar tā būt. Tas, protams, ir saistīts ar pārtiks apgādes drošību, ar pārtiks kvalitāti, standarti, kas ir jāievēro Eiropas Savienības lauksaimniekiem Un tas viss saistībā ar tirgus eh, liberalizāciju un tirgu atvēršanu lauksaimniecības produktiem, eh, no kuriem eh, šādi standarti netiek sagaidīti. Respektīvi produkti, kas nāk no lauksaimniecības ražotnēm, kas bieži vien darbojas ar kaitējumu apkārtējai videi. Un bieži vien arī citi nosacījumi netiek ievēroti. Varbūt tādēļ mums nepieciešams būt tāds padziļinātāks diskusijas, ja mēs sagaidām šādus augstus standartus eh, no Eiropas Savienības ražotājiem, tad varbūt būtu piemēroti izvirzīt šādas pat prasības arī lauksniecības produktu importam attiecībā uz lauksaimniekiem ārpus Eiropas Savienības. Tālāk par budžeta stratēģiju. Diskusijas eh, ir tikai iedīgļu stadijā, un, manuprāt, varu skaidri paust, ka nekas vēl nav izlēmts. Tā, tālākā notikuma attīstība būs atkarība no mums pašiem Vai mums izdosies pārliecināt ekonomistus, politiķus, nodokļu maksātājus par to, ka kopējā lauksainiecības politika ir vērta tam, lai saglabātu budžetu vismaz esošajā līmenī, un ka mēs esam spējīgi efektīvi un racionāli izmantot šos līdzekļus. Un ja jūs man jautājat tieši par šiem tiešajiem maksājumiem, jo šeit bija vairāk jautājumu par to, tad es atbildēšu ar pretjautājumu. Situācija, kurā Latvijas lauksaimnieki saņem 94 eiro lielu maksājumu par hektāru, bet Francijas lauksaimnieki saņem nu, aptuveni 340 eiro vai vairāk par hektāru. Vai tā, jūsuprāt, ir taisnīga politika? bez šo maksājumu atdalīšanas no ražošanas, piemēram, runājot arī par cūgaļas ražošanu, kas balstās pamatā uz pašražotu lobarību, vai ir iespējams eh, sacensties vienotā tirgū, kur cenas visur ir vienādas, ja ražošanas izmaksas lobarībai, piemēram, ir 3-4 reizes dārgāk nekā tas ir Latvijā, piemēram. Vai tiešām lauksaimnieki varēs tad sacensties un konkurēt uz vienlīdzīgiem nosacījumiem? Kopējā lauksaimniecības politika tā, ja tā varētu teikt, līdz šim ir bijusi lielā mērā birokrātiski sasaistīta. Bi, bieži vien maksājumi atšķiras ne tikai starp valstīm, bet arī vienas valsts ietvaros starp reģioniem. Un tā tas tiešām ir. Es jau vairāk kārt esmu sacījis, ka būtībā mums nemaz nav šī kopēja lauksaimniecības politika. Viņa nav kopēja, tāds ir tikai nosaukums jo mums šeit nav runas tikai par 27 dalību valstīm. Mums ir daudz eh, vairāk šo sīkāku iedaļu, šo reģionu, un tie pat vairs nav salīdzināmi. Un ja mēs skatāmies, kur var notikt izaugsme Eiropā, es turpinu atkārtot. Lauksaimniecība var būt viens no lielākajiem avotiem šai izaugsmē ar nosacījumu, ka mēs skatām lauksaimniecību Eiropas Savienībā gan īstermiņā līdz 2020. gadam, kā arī ilgtermiņā līdz pat 2050. gadam, un atmetam līdzinējo maksājumu sistēmu, kā tas ir noticis pēdējās vairākās desmitgadēs, kur galvenais mērķis bija palielināt ražošanas apjoms. Un pēdējo 20 gadu laikā bija apgriezta problēma. Nespēja tikt galā ar pārprodukciju. Problēma tirgū tieši šādiem uslu dēļ, bet šobrīd situācija ir mainījusies un mainījušas arī vajadzības. Visi šobrīd runā par to, ka 2050. gadā mums būs nepieciešams par 80 līdz 100 procentiem vairāk saražoto produktu nekā šobrīd. Tas nozīmē, ka kaut kur jau viņi būs jāražo. Un tad jautājums ir, vai tas tiks darīts uh, uz izcirstu mežu rēķina vai uzlabojot uh, esošo ražošanu tajos lauksainiecības reģionos, kur jau tiek ražot pārtiks produkti. Un veicot izvērtējumu šādam potenciālam, e, paaugstināt ražošanas apjomus lauksainiecībā Eiropā. Jūs bieži vien savos komentāros pieminējāt e, mazāk labvēlīgus reģionus, Un atbalsts šiem reģioniem, tas ir viens no instrumentiem, kas darbojas otrā pīlāra ietvaros. Un eh, varu sacīt, ka nosacījumi ilgspējīgai un līdzsvarotai lauksaimniecībai sarežģītākos reģionos Tātad šī atbalsta maksājumi saistīti ar augstākām izmaksām, ar kurām saskaras attiecīgie lauksaimnieki šajos reģionos. Un esmu pārliecināts, ka tas ir vairāk piemērots pirmajam pīlāram šajā sistēmā, tieši tiešajiem maksājumiem. Un ja jūs jautājat, kāds ir mans personīgais viedoklis par to, tad komisāra paziņojumā pagājušā gada novembrī mēs lasījām par vairāk līmeņu pārklāšanos. Un to, ko es esmu teicis, ka galvenais komponents kritērija ir jābūt platībai. Un, un tālāk šiem nosacījumiem par to, kā ir iespējams lauksainiecību arī veikt, un ir nepieciešami arī maksājumi tiem apvidiem, kuriem ir īpaša dabas vērtība, ja mēs vēlamies saglabāt šo dabu nākošajām paudzēm. Ja eh, lauksanieks saskana, saskarās ar ierobežojumiem, un eh, tas rada papildus izmaksas lauksaimniekiem. Un šeit mums uh, nemaz nav jāskatās, kāda ir bijuši iepriekšējie kritēriji, mums ir jāizstrādā jauna. Mums ir bijuši ļoti garas uh, diskusijas par šiem jautājumiem, jo, uh, nu, tur tomēr ir nauda, vismaz liela daļa no tās. Un līdz ar to jautājums ir aktuāls. Un, manuprāt, pirmā pīlāra ietvaros un balstoties uz manis tikko ieskicēto schēmu, uh, Mums vajadzētu maksāt lauksaimniekiem par eh, to, ka viņiem ir jāievēro paaugstināti standarti attiecībā uz pārtiks kvalitāti, vidas aizsardzību un dzīvnieku labturību. Un tādas lietas taču var aprēķināt. Aprēķināt katram reģionam kaut vai katrai lau, lauku saimniecībai. Ir nepieciešama vairāk resursu inovācijām, attīstībai, konkurētspējas uzlabošanai un e, jauniem izaicinājumiem, piemēram, cīņai ar klimatu pārmaiņām, vidas aizsardzībai, atjaunojumiem energoresursiem. Un šiem, kā brīvprātīgiem uzdevumiem, būtu jābūt risināmiem otrā pīlāra ietvaros. Jo, ja šobrīd mēs uh, pirmā pilāra ietvaros vienā dalību valstī izmaksājam vairāk kā 90%, tad izskatās, ka visi lauksanieki ir ieinteresēti tikai un vienīgi šajos jautājumos, bet es jums varu apgalvot, tā tas nav. Un eh, Desa kungs runāja par to, cik eh, veiksmīgi ir polijā lauksaimnieki strādājuši. Un viens no faktoriem šajā veiksmē ir tieši pateicoties e, Eiropas e, parlamenta deputātam Kalinovskim, kurš bija pārunu vedējs savulaik. Un mums toreiz izdevās panākt to, ka finansējums e, tiek novirzīts aktīviem lauksainiekiem. Aktīviem ne tādā ziņā, ka viņi ražo tikai un vienīgi tirgumu. Manuprāt, aktīvs lauksaimnieks tas ir tāds, kuram ir idejas par to, kā uzlabot lauksainiecību, inovācijas, Un eh, bieži vien eh, eh, lauksanieki var saņemt 40% subsīdiju un jaunie lauksaimnieki pat 50% subsīdiju, lai varētu modernizēt ražošanu savās lauksaimniecībā. Un tieši tādēļ Polijas lauksaimniecības nozara tik strauji uzlabojās īsā laikā. Un pozitīvā polijas lauksaimniecības nozars pieredze var kalpot, manuprāt, kā piemērs Eiropas Savienībā. Un ja jūs mani jautājat par eh, finansējumu sadali, eh, tad mēs redzam arī, kā deputātas kundze no Latvijas eh, salīdzināja šos skaitļus. Es teiktu tā, ka mums jābalstās uz jauniem objektīviem kritērijiem varbūt mēs nepaspēsim šīs reformas ietvaros simtprocentīgi atrisināt šo jautājumu, bet esmu pārliecināts, ka šis jautājums ir eh, jāatrisina eh, pēc iespējas ātrāk eh, visai Eiropai taisnīgā lai, veidā. Kas attiec uz mazajām saimniecībām un to, cik birokrātisks ir daudzas prasības, tad salīdzinot situāciju Polijā, Itālijā, Grieķijā, piemēram, Jāsaka, ka ir ļoti uh, eh, smagnējas pārbaudas procedūras, un pretī saņemtie maksājumi nemaz nav tik apjomīgi. Varbūt mums vajadzētu padomāt eh, par tādiem vienotiem vai vienas summas maksājumiem, nevis daudziem nelieliem maksājumiem. Tāpat laikā piedāvājot līdzekļus attīstībai otrā pīlāra ietvaros Un tādā veidā eh, ļaujot cilvēkiem aktīvi attīstīt savu lauksaimniecību šajā reģionā. Un, ja kāds izlēma kaut ko pasākt ārpus lauksaimniecības, tad citiem šajā reģionā jābūt lielākām iespējām Un e, katrā ziņā ir jāuzlabo inovācija un jāsniedz tam pietiekams finansējums. Vairāk no nu, jums pieminēja arī dzīvnieku labturības jautājums, tie, protams, ir ļoti svarīgi. No tā laika, kad cilvēks izvēlējās audzēt e, dzīvniekus e, pārtikas ieguvēji, šie dzīvnieki ir turēti tiem nedabīgos apstākļos. Vairāk no jums pieminēja būros turēts dejēvistas. Protams, ka dejēvistām ērtāki apstākļi būtu, ja, tiem, ja tās netiktu turētas šādos šauros būros. Un Eiropas Savienībā mums ir jāievēro arī dzīvnieku tiesības, Un ir nepieciešams arī pie, e, atbilstoši laika posms, lai varētu īstenot šīs prasības. Ņemot vērā, ka mums ir vienotajā tirgu ir kropļota konkurence šajos jautājumos. Jā, es tiešām tā uzskatu, konkurence ir izkropļota ar vairākiem šiem pasākumiem, bet uh, tiešo maksājumu sistēma lielā mērā uh, ir, ir radījusi izkropļojums. Un ja mēs ar tādu apņēmību cīnāmies par to, lai dejai vistām nebūtu šauros būros jādzīvo, varbūt mēs varam tikpat enerģiski cīnīties arī par to, lai grozītu un labotu šīs netaisnības tiešajos maksājumos. Tad es varu to pilnībā atbalstīt. Tālāk tik, Tika pieminēta arī eh, ģenētiski modificēti organismi. Eiropā mums ir zināmas bažas un bailes par draudiem mūsu veselībai, draudiem bioloģiskai daudzveidībai tieši GMO eh, dēļ. Un dalību valstīm ir lēmt tiesības šajos jautājumos. Un tieši tādēļ arī ir zināmas bažas attiecībā uz uh, ģenetiski modificētas uh, lobarības importu. Un, un importēt, uh, zināms, bažas arī attiecībā uz importu un pārtiks produktiem no citām pasaules daļām, kurās ģēmo ir atļaut. Jo ģēmo, kā mēs zinām, šajā ķēdē virzās uz priekšu. Un es varu piekrist ja mēs Eiropā uzstādām augstas prasības attiecībā uz ģēmo un aizsargājam pret to, bet tāpat laikā importējam šādus produktus. Jautājums, vai mēs tiešām rūpējamies par patērētājiem un lauksaimniekiem, jeb vienkārši rīkojamies absolūti nekonsekventi. Tālāk par eh, kva, eh, pārtiks kvalitātes paketi. Mums ir jāpatur prātā, ka patērētāji sagaida to, ka viņi būs pilnībā informēti. Un ražotājiem ir pienākums un atbildība ražot pēc iespējas augstvērtīgāku pārtiku, kas nerada nekādus riskus veselībai. Bet tas, protams, maksā naudu. Tas viss maksā naudu. Un šajā jautājumā es pilnībā varu pievienoties dažiem deputātiem, kas jautāja, vai tiešām mums ir jāgaida līdz 2017. gadam. Bet neesmu pārliecināts, ka patērētāji un sabiedrība kopumā dos mums šo laiku gaidīt. Un tādēļ darīsim visu iespējamo polijas prezidentūras ietvaros, lai virzītos uz priekšu pārtiks kvalitātes pakets lietā un izmaksas šai pārtiks kvalitātes paketei. Tās seks abas puses, gan patērētāji, gan lauksaimnieki. Daudzi pieminēja pārtiks ķēdi un eh, cik lielu daļu eh, no tās aizņem ražotājs Un tas, ka netiek arī mazumtirgotāji regulēti. Bija augsts līmeņa grupa, tagad ir augsts līmeņa komiteja par pārtiks ķēdi. Un esmu redzējis un lasījis abu šo iestāžu struktūru drīzāk sagatavotos ziņojumus, un neesmu pilnībā gandarīts ne ar vienu no tiem. Uh, Tad tiek risināti ražotāji jautājumi, ap, apstrādātāji jautājumi, bet izskatās, ka mm, politiķi baidās ķerties klāt mazumtirgotājiem. Viņi baidās runāt par problēmām šajā jomā. Līdz ar to es ceru, ka jautājumi, kurus jūs uzdevāt, dos varbūt to nepieciešamo drosmi mums kopīgi domāt par to, ko mēs varam darīt attiecībā uz eh, šo mazumtirgotāju dominējošā stāvokļa mazināšanu. Un attiecībā uz eh, piensaimniecības nozares reformām. Pēc krīzes 2009. gadā, krīzes tieši šajā sektorā, mēs apņēmāmies analizēt piensaimniecības sektoru situāciju Eiropas Savienībā līdz 2012. gadam, un ja es nekļūdos, tad Eiropas parlaments ierosināja grozījumu par to, ka ir nepieciešams analizēt situāciju piensaimniecības nozarē Eiropas Savienībā līdz 2012. gadam. Un es eh, lielā mērā esmu par to, lai aizstātu kvotu sistēmu ar līgumiem. Šie eh, Jā, ideja ir laba, bet ja šo līgumu nosacījumu nav zināmi, tad eh, es nezinu, vai es varu atbalstīt šo ideju katrā ziņā tie, kas cīnās par pilnvērt, pilnvērtīgu piena tirgus eh, liberalizāciju. Un ja tas notiks, es zinu, ka polijas lauksainieki ievērojami palielinās eh, ražošanas apjoms, bet tāpat laikā es apzinos arī to, ka lauksainieki Eiropas Savienībā eh, pavisam ātri nonāks pārprodukcijas lamatās. Un tā kā es to redzu, tad mums nav vēl pagājis pietiekami ilgs laiks kopš 2009. gada krīzes piensainiecības nozarē, lai varētu konstatēt, kāda šobrīd ir situācija. Tātad, ja 12. gadā situācija ir atbilstoša, mēs varam e, īstenot rīcības plānu, bet, ja tā nav, tad mums varbūt ir nepieciešams cits likumdošanas priekšlikums mēs tikko pieminējām e, mazumtirgotāju dominējošo situāciju un atsakoties no kvotām un pieņemot šos vertikālos ražošanas līgumus, tad varam nonākt situācijā, kad pēc dažiem gadiem trīs vai četras milzīgas oligopolijas pārņems veselus tīklus ar šiem ražotājiem, un tad jautājums, vai šādā sistēmā lauksaimnieku situācija būs labāka vai sliktāka nekā tagad. Un e, šobrīd ir priešlikums par 3,5% ierobežojumiem e, Eiropas Savienības tirgumu kopumā. Priekšlikums ir interesants, bet vai mēs spēsim no juridiskā viedokļa to arī īstenot? Jūs varat Vācijas lauksēmniekiem, cienītā deputāte, e, pateikt, ka es neesmu pret to, lai liberalizētu piensaimniecības tirgu, bet uh, es redzu zināmas bažas arī pie horizonta parādās problēmas, un tās mums ir jāņem vērā. Jā, un uh, eh, Olēničak kungs, kurš pieminēja Eiropas solidaritāti tirzniecības attiecībās. Tas ir svarīgi gan PTO pārunās, gan Merkusur pārunās, bet tāpat arī mūsu pārunās ar Krieviju. Mēs esam tūs Krievijas kaimiņš, mēs ļoti labi zinām viņus, un ne tikai tāpēc, ka esam blakus viņiem. Šajās pārunās mēs vēlamies un varam palīdzēt Eiropai. Krievija ir tāds partneris, ar kuru pārunas tiek veiktas ne tikai apmainoties ar vēstulēm un deklarācijām. Krievijas politiķiem patīk, ja ar viņiem runā tieši. Un tas, protams, ir eh, kaut kas tāds, ko Beļģijas un uh, Nīderlandes uh, pārstāvi arī aktīvi izmantoja krīzes Eh, situācijā, kas tikko bija, un komisāri arī parakstīja šo vispārējo nolīgumu vienošanos ar Krievijas federāciju, bet ir nepieciešamas uh, arī turpināt šīs pārunas ar komisiju, Krieviju un dalību valstīm. Kāpēc? Eh, tāpēc, ka mēs vēl neapzināmies šobrīd, cik atšķirīgas ir inspekcijas sistēmas katrā dalību valstī. Tās darbojas ļoti atšķirīgi, un neesmu pārsteigts, ka katrs Eiropas Savienības produktu importētājs vēlas tomēr noskaidrot, no kurienes nāk šī produkcija, kāds bija piemērotais inspekciju un pārbaužu režīms, Manuprāt, importētājiem ir tiesības saņemt šādu informāciju. Tomēr, ja mēs būtu precīzāki savos nolīgumos ar Krieviju, tad Krievijas rīcība arī nebūtu tik selektīva attiecībā uz atsevišķām dalību valstīm. Uh, Tā kā, manuprāt, bez dokumentācijas eh, apmaiņas un vēstule apmaiņas mums ir jāatrod laika tikties ar Krievijas pārstāvjiem. Un es domāju, mēs visi apzināmies, ka Krievijas tirgus Eiropas Savienības lauksainiekiem ir ļoti svarīgs. Vismaz es tā uzskatu. Līdz ar to, dāmas un kungi, varbūt es neatbildēju uz absolūti visiem uzdotajiem jautājumiem, bet vēlos eh, vēlreiz uzsvērt to, ka pozitīvā esmu ļoti uh, pozitīvu iespaidu ieguvusi. Uh, eh, es saprotu, ka liela daļa no jums arī vēlas eh, šo griestu noteikšanu kopējā lausansības politikā. Bet uh, ir trīs lietas, ar kurām es vērētos jūs iepazīstināt, lai jums būtu par ko padomāt. Mēs visi pieņemam šo principu, ka ar nākotnes reformām ir jāpadara kopējā lauksnesības politika vienkāršāka. Un tas, ko mēs redzam budžeta ietvarā, tas nekādā veidā neatvieglo lietas un nevienkāršo tās. Paskatoties, ko komisija ir mums likus priekšā novembrī, arī tur nevaru atrast e, īpaši daudz pasākumu, ar, kuru, ar kuriem e, tiktu vienkāršota KLP. Noteikti tā saucamā apzaļumošana. Tad, līdz ar to tiek noteikts, ka visiem ir jāievēro uh, standarti, ka mēs visiem esam piekrituši, uh, šī savstarpējās atbilstības nodrošināšana, bet vajadzētu arī pārbaudīt, vai tiešām tas viss ir ieviests, vai tiešām tas viss darbojas katrā dalību valstī. Jo lauksaniecības prakses principi, vai tiešām tie ir ieviesti vienādā veidā visās dalību valstīs. Un ja mēs maksimāli strādāsim pie šiem trim aspektiem to īstenošanas, uh, tad Eiropas kopējā lauksaimniecības politika jau šobrīd būtu pietiekami zaļa, ja tā varētu teikt. Un tad šī uh, komponenti par uh, tās turpmāku padarīšanu vēl zaļāku vai videi draudzīgāku varētu tikt otrajā pilārā iekļaut. Un ja mēs piešķirtu mazāk resursu tiešajiem maksājumiem, par gatavību ražot un vairāk līdzekļu inovācijai, modernizācijai un konkurētspējas uzlabošanai, tad, dāmas un kungi, mēs eh, nemaz nebūtu situācijā, kurā šo griestu noteikšana būtu tik eh, problemātisks jautājums kā karstais kartupēls. Un aktīvie lauksaimnieki un man aktīvais lauksaimnieks ir tāds lauksaimnieks, kuram ir idejas par to, kā attīstīt savu saimniecību, par, viņš vēlas kļūt par konkurētspējīgu ražotāju, salīdzinot arī ar citiem reģioniem pasaulē. Un, ja lauksaimnieks izpilda visus standartus un ražo augstvērtīgus produktus, viņam ir jāsaņem atbilstoša kompensācija. Tā kā paldies par jūsu uzmanību. Zavinski, grazie del. Paldies eh, ministram eh, Marekam Savickim. Paldies eh, par pacietību, ar kādu jūs atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem. Un paldies arī, ka pastāstījiet, pastāstījāt, kādi būs virzieni, ko polijas prezidentūra izvēlēsies un kādi ir jūsu komentāri. Tagad būs pāris minūšu pauzīt, kamēr es atvadīšos no ministra, un pēc tam turpināsim ar balsošanu. So uh, August, your proposal.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 No, adesso. Bene, allora possiamo iniziare e vi informo. Labi, atsāksim mūsu sanāksmi. Un vēlos pastāstīt, ka mēs eh, izlaidīsim devīto darba kārtības punktu. Tātad tas tiek eh, atlikts uz vēlāku laiku. Tas ir balsojums par lauksaimniecības tirgu kopīgas organizācijas un īpašu noteikumu ziņojumu. Ta, šīs ziņojums tiek atlikts, tāpēc, ka komitejā par to vēl būs jāpadiskutē. Lai uzlabotu komitejas un parlamenta stratēģiju attiecībā uz eh, šī jautājuma harmonizēšanu ar Lisabonas nolīgumu, uh, Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet uzreiz pie desmitā darba punkta zaļā grāmata no problēmām uz iespējām, virzību uz vienotu strateģisko satvaru Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas finansējumam. Atzinumu sagatavoja Giovanni Lavijas kungs, un es došu viņam vārdu. Nē, viņš saka, ka viņam pirms balsojuma nekas nav sakāms, tāpēc varam uzreiz balsot. Es ceru, ka esat paņēmuši līdzi savas balsošanas kartītes. Un, ja tā ir, tad es aicinu jūs balsot elektroniski, vai viss ir gatavi. Sāksim tad ar kompromisu. Numur viens balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Tālāk turpināsim ar grozījumu numur 4. Sākam balsot. Groz, balsojums beidzies. Grozījums nav apstiprināts. Jāskatās uzmanīgi, cik daudz cilvēki balso. Šķiet, ka viens tautas partijas deputāts ir par daudz. Tālāk ķeramies pie sastā grozījuma. Balsojums sācies. Beidzam balsot par sesto grozījumu. Pieņemts. Tātad sastais grozījums ir pieņemts, bet mums ir jābalso arī par piekto grozījumu, kur es izlaidu. Sākam balsot par piekto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk septītais Nikolaisko grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. un tas ir noraidīts. Ķeramies pie devītā, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Un joprojām tautas partijas vārdā balso par vienu deputātu vairāk nekā vajadzētu. Sulla numero 10, votiamo. Turpinām ar desmito grozījumu. Joprojām viens deputāts par daudz no tautas partijas. Beidzam balsot par desmito. Pieņemts. Lūdzu, tātad noskaidrosim situāciju. Bet turpināsim tālāk ar 11. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot par 18. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Beidzam balsot par 25. Noraidīts. 26. Beidzam balsot. Noraidīts ar vēl divām balsīm pret to. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Un 30. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. Tagad balsosim par atzinumu grozītā veidā. Balsojums beidzies. Pieņemts. Possiamo andare avanti. Bravo Giovanni. Punt. Apsveicam referentu. Padarīts labs darbs. Nu, tagad varam ķerties klāt 11. punktam. Arī tur būs jābalso par Eiropas Savienības un Marokas karalistas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Atzinumu sagatavoja Lorenzo Fontana un, kā jau jūs zināt, mums ir jāsniedz atzinums INTE komitejai. Deputāti ir iesnieguši divus grozījumus, tātad deputāti, kas nepiekrīt atzinumam, un vispirms balsosim par šiem grozījumiem. Ja šie grozījumi tiek noraidīti, tad tiks balsots par pašu atzinumu, un ja tiks noraidīts arī tas, tad komiteja neiesniegs nekādu atzinumu Inte komitejai. Ja Fontāns kungs nevēlas izteikties, mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Pirmais no grozījumiem Balsojums sācies. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ķeramies pie referenta grozījuma. T pie referenta atzinuma balsojums sācies. Beidzam balsot. Pieņemts. Chiuso, direi a questo punto possiamo esprimere la nostra opinione alla Commissione. Tātad te ir runa par Eiropas Savienības un Marokas nolīgumu, un līdz ar to mēs tagad varam iesniegt savu atzinumu Inta komitejai. Turpināsim tālāk ar nākamo darba kārtības punktu, tas ir 12 kā cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu, strateģiskie risinājumi efektīvākas pārtikas ķēdes nodrošināšanai Eiropas Savienībā. Referents ir Salvatore Karona. Un e, pārtikas ķēdes efektivitāte Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un līdz šīm tam netika veltīta pienācīga uzmanība. Uh, Un, kā jau mēs zinām, galvenokārt industrializētajās valstīs ļoti daudz pārtikas tiek eh, izšķērdēts. Un eh, līdz ar to tiek ražotas siltumnīca efekta gāzes bez kāda reāla pamatojuma. Man ir jāteic komitejai, ka mēs esam pabeiguši sarunas ar vidas komiteju, kā rezultātā šīs ziņojums būs mūsu ekskluzīvajā kompetencē. Šim tika piemērots 15. noteikums, bet tagad es došu vārdu Karonas kungam, lai viņš iepazīstinātu mūs ar savu ziņojumu. Jā, paldies priekšsēdētāji, es izteikšos ļoti īsi, jo kolēģi jau ir saņēmuši pašu ziņojumu. Šis bija mans pašiniciatīvas ziņojums, kura pamatā bija sociālā vajadzība pievērst visu līmeņu uzmanību pārtikas izšķērdēšanas jautājumam, kas diemžēl nav ticis pienācīgi novērtēts ļoti ilgu laiku. Bet pamazām šī pārtikas izšķērdēšana ir pieņēmusi milzīgus apjomus, un ir tikai aptuveni aprēķini par to, cik daudz tieši pārtiks tiek izšķērdēts. Taču, lai kurus no šiem aprēķiniem mēs izvēlētos, ir skaidrs, ka te nav runa tikai par ētisku vai morālu problēmu, bet gan arī par patiesi ekonomisku problēmu ar ļoti plašām sekām uz vidi. Un skaitļi ir vienkārši satraucoši. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas pētījumu viena trešdaļa no cilvēka patēriņam paredzētās pārtikas tiek pazaudēta vai izšķērdēta, Un te mēs runājam par 1,3 miljardiem tonu pārtikas. Eiropā un Ziemeļāfrikā pārtiks izšķērdēšana uz, uz katru cilvēku ir 105 kg pārtikas gadā. Tāpēc jāteic, ka gadā izšķērdētās pārtikas apjoms sasniedz vairāk nekā pusi no graudaugu ražošanas apjomiem gadā. Un tāpēc uh, ir uh, jāteic, ka šie skaitļi ir vienkārši milzīgi. Un ja visa pasaule šādi uzvestos, tad mums būs vajadzīgas trīs, būtu vajadzīgas trīs zemeslodes, lai saražotu šo izšķērdētās pārtikas apjomu. Uh, Tas ir globāls fenomens, kas ir saistīts ar visiem posmiem pārtiks apgādes ķēdē. Un eh, tas eh, galvenokārt ietekmē industrializētās valstis, tomēr ir vērojams arī attīstības valstīs. Ja mēs paraugāmies uz eh, šo procesu, tad visvairāk pārtiks tiek izšķērdēts pārtikas apgādes ķēdes galā, proti sadalē un patērēšanas posmā. Daudzās valstīs savukārt pārtika tiek izšķērdēta jau ievākšanas stadijā, jo trūkst atbilstoši attīstītu tehnoloģiju un transporta, tāpat arī grūti nodrošināt pārtikas drošu uzglabāšanu. Raugoties uz šiem skaitļiem, jūs saprotat, ka uh, Eh, šis process ir ārkārtīgi nozīmīgs ekonomiski un arī no vīdes viedokļa. Aptuveni 90 miljoni tonu pārtikas, kas tiek izšķērdēta Eiropā, rada 150 tonu CO2. Bija arī citi aspekti šajā iniciatīvas ziņojumā. Tur bija arī secināts, ka pārtiks izšķērdēšanai jākļūt par prioritāti Eiropas politiskajā darba kārtībā. Tāpēc arī ir svarīgi, lai komisija, padome un dalību valstis pieņemtu stratēģiju ar īpašiem pasākumiem, kas palīdzētu cīnīties pret šo tendenci. Mums ir jānosaka vērienīgs mērķis bet vienlaikus arī tāds, ko varētu sasniegt līdz 2025. gadam. Mums ir ievērojami jāsamazina pārtikas izšķērdēšanas apjomi, jāpadara ik viens pārtikas apgādes ķēdē atbildīgs. Un tieši tāpēc mēs ierosinām informēšanas kampaņu, kurā būs iesaistītas skolas, universitātes, zemnieku organizācijas, uh, rūpniecības pārstāvji ik viens jāinformē par pārtiks izšķērdēšanas cēloņiem un sekām. Ir vajadzīga pilsoniska un zinātniska kultūra, kas ļauj mums nonākt pie tīrākas un atbildīgākas patēriņa kultūras. Daudzas eh, interešu grupas jau ir paudušas interesi un pat eh, īstenojušas projektus, kas ir vērsti pret pārtikas izšķērdēšanu. Un Novēršot višķērdēšanu eh, ir iespējams iegūt milzīgi daudz pārtikas, ko var nosūtīt pasaules nabadzīgākajām daļām. Kopumā ziņojumā padome un komisija tiek aicināta pieņemt normatīvu stratēģiju, kas risinās šo problēmu ļoti stingrā un noteiktā veidā. Sākot jau ar to, ka patiesībā nav tādas vienotas pārtikas izšķērdēšanas definīcijas, līdz ar to komisijai vajadzētu izstrādāt tiesību aktus, kuros būtu definēti dažādie pārtikas atkritumi. Tāpat Ziņojumā ir norādīts, ka 2013. gadu vajadzētu pasludināt par Eiropas gadu pret pārtikas izšķērdēšanu, un tas būtu vērienīgs signāls visām Eiropas institūcijām, kas mēģina cīnīties ar šo problēmu. Paldies par uzmanību, un es priecāšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Koronas kungam! Šis temats ir ļoti svarīgs, turpina priekšsēdētājs. Tāpēc aicinu arī visus, eh, tāpēc saprotu arī kēnu referentiem. Te ir smagi jāstrādā katrā ziņā. <clears throat> Mums eh, te ir daudz darāmā tuvāko mēnešu laikā gribētu līdz ar to pasludināt eh, debats par atklātām un vicepriekšsēdētājs Palsēne kundze lūdzu vārds jums. Paldies! Pārtikas produktu izšķērdēšana ir ļoti nopietna problēma, daudz nopietnāk nekā mēs līdz šim esam domājuši. Aptuveni viena trešdaļa pārtikas produktu, kas tiek nogādāti patērētāju mājās, arī ASV tiek vienkārši izmest ārā. Un jo tālāk pārtikas piegādes ķēdē tas notiek, jo smagākas ir sekas videi. Eiropas Savienības problemātika, kā jau referents norādīja, ir saistīta arī ar transportēšanu un uzglabāšanu, un tā ir patiešām nopietna problēma. Mums ir jāsniedz sava ārtava, lai izveidotu stabilu un funkcionējošu sistēmu. Savukārt nabadzīgajās valstīs tiek izmests ļoti maz no tā, kas nonāk pie patērētāja. Es domāju, ka mums vajadzētu izstrādāt salīdzinājumu ar energoapgādi un enerģijas izšķērdēšanu, kā mēs to darījām eh, pirms eh, gadiem desmit. Agrāk patērētāji diezgan viegliprātīgi izturējās pret energoresursiem, eh, un nekādu lielo izmaksu nebija, taču energoresursu kļuva aizvien mazāk, un ar laiku mēs sapratām, ka patiešām rodas energoapgādes problēmas. Es domāju, ka mums ir jādomā taisnīgi, eh, domājot par šiem pārtikas apgādes jautājumiem. Uh, pārtikas produkti vairs nebūs tik lēti kā tagad, tāpēc es vēlētos, lai tiktu īstenota programma vai vismaz tāds pārdomu rauns par to, kā vērst uzmanību uz šo problēmu, kā tas tika darīts attiecībā uz enerģiju, attiecībā uz energoefektivitāti. Mums vajadzētu domāt arī par pārtikas apgādes e efektivitāti lai šie dārgie pārtikas produkti, ko mēs ražojam, galu galā arī tiktu patērēti. Tam tas noteikti būs grūti, tam vajadzēs laiku, taču mums vajag iesākt šo procesu, kas nodrošinās to, ka mēs būsim daudz uzmanīgāki. Es esmu kara laika bērns, un es uh, bumbvedēju uzlidojumu laikā bija nosūtīti uz laukiem, un es redzēju, kā šie zemnieki dara visu, ko vien var. Vi, vi, viņi pat uh, pārkrustīja maizīti pirms ēšanas, un uh, man tas bija liels simbols tam, ka pārtiks produkti ir jāciena. Mums vajadzītu atskatīties pagātnē, padomāt atkal par tiem laikiem, uh, un parēķināt arī, cik tas izmaksā, proti kilogramu miežu vai citas labības izaudzēt, tad mēs sapratīsim, ka viena lieta ir ekonomiskās izmaksas, un cita lieta ir arī vidas jautājumi, un tieši vidas jautājumi šobrīd ir ārkārtīgi aktuāli. Paldies! Grazie, viceprezidente Polson. Ha chiesto la parola. Paldies, eh, priekšsēdētā vietniecei Polsonai. Un tagad vārds eh, Ailvarda kungam. Vispirms ir pateikties referentam atbalstu šo piedāvājumu 2013. gadu pasludināt par gadu cīņai pret pārtikas izšķirdēšanu. Eh, tas tā ir plaša problēma, kas arī attiecīgi jārisina. pārtiks izšķērdēšanas problēma jārisina augstā līmenī, un cilvēkiem ir jāapzinās, ka te ir arī jautājums par drošību, pārtiks apgādes drošību. Nebūtu pareizi, ka ēšanas, ka pēc ēšanas tiek pavērt miskast un viss neapēstais tiek izmests. Tas, ko e, izšķērtē patērētā, ir tikai aizsperga redzamā daļa. Es gribētu, ka tiktu veikts pētījums, kur vairāk tiek izšķērdēta pārtika visos pārtikas apgādes ķēdes posmos. Un jāsaprot, ka izšķērdē gan patērētāji, gan arī citi ķēdes posmi. Otkārt, vajadzētu harmonizēt um, šos informatīvos pasākums tā, lai visi centieni tiktu izvērsti Eiropas Savienības līmenī. Mērķis samazināt uh, pārtiks izšķiedēšanu līdz 2025. gadam netiks sasniegts, ja mēs nerā, neraudzīsimies uz praktiskiem pasākumiem, piemēram, tādiem kā marķēšana, uh, vai eh, iesaiņošana. Un jāparedz arī tas, ka ir cilvēki, kam ir mazāks eh, finanšu iespējas, un ar viņiem jāparedz iespējas tomēr izmantot pārtiku uzturā. Eh, mēs varētu arī izvērst humanitāros pasākumus, risinot pārtiks pārpalikumu jautājumu. Šis, šim ziņām jānosko, nu, jānosūta skaidrs vēstījums, ka uh, Eh, Eiropas eh, politikas prioritātei jābūt ir eh, pārtiks izšķērdēšanas mazināšanai. Paldies! Vārds Lavijas kungam, tad Hoisling kungam. Paldies, priekšstādātāji, saka Lavijas kungs. Vispirms gribētu pateikties Karonas kungam par viņu uzteicamo darbu, sagatavojot šo ziņojumu projektu par pārtikas izšķērtēšanu. Šiet, ka dažiem skaitļiem viņa, viņa ziņojumā vajadzētu rosināt mūsu pārdomas. 170 kilogrami pārtiks, izšķērdēts pārtiks gadā uz cilvēku, tas ir tiešām uh, Uh, briesmīgs skaitlis. Protams, ka te pie vainas nav tikai gala patērētāji, bet uh, šis skaitlis attiecas uz visu pārtikas ceļu no tīruma līdz galdam. Bet ja mēs padomājam par to, ka, ka līdz 2050. gadam vēl par diviem miljardiem palielināsies pasaules iedzīvotāju skaits, tad uh, šis jautājums būtu jārisina arī globālā kontekstā. Tātad par 70% eh, pieaugs pieprasījums pēc pārtikas. Tādi faktori kā ūdens, tas ir eh, svarīgs aspekts ražošanā, arī samazinās. Un nu jau ir acīrēdzams fakts, ka mums ir pēc iespējas vairāk jāizvairās no pārtikas izšķērdēšanas un jāizmanto pārtiks saprātīgi. Mūsu politikai ir jābūt virzītājs pārtiks apgādes nodrošināšanu tuvākajā nākotnē. Tāpēc eh, mums ir jāmudina Eiropas komisija nāk klajā ar nopietniem priekšlikumiem šai jomā. Jo vairāk ir ideja par mazāka aptvēruma institīvām, kas varētu samazināt šo milzīgo izmestās pārtīks daudzumu, jo vairāk arī rodas idejas par lielāku ap, aptvērumu pasākumiem. Priekšlikums eh, par gala termiņa izmantošanu līdz pēdējiem brīdim uh, arī ir vērā ņemams. Un ir arī citi priekšlikumi, kas ar melnas balstāvu rakstīts šai ierosinājumā. Un jā, galvenais jānodrošina tas, lai cilvēki vairāk pievērš uzmanību pārtikas, pārtikai šajās turīgajos laikos. Mēs esam tā kā piemirstuši par to, cik svarīgi ir pārtika, bet kā jau atgādināja Paulsēns kundze, grūtos laikos pārtikai tika pievērst lielāku uzmanību un tā tiešām tika cienīta. Paldies, tagad Mārtiņš Hoiznīgs lūdzu. Jā, es ļoti pateicos par šo ziņojumu un par uh, priekšlikumiem, ko ierosinās referents, man tie šķiet labi. Man ir arī jānorāda, ka šo problēmu mēs tā nevaram vienkārši ar regulu atrisināt, tas būtu pārāk jauki. Uh, pirmām kārtām ir svarīgi sabiedrībai teikt, ko mēs darām šajā jomā. Es domāju, ka daudzi nemaz nezina, cik lieli ir šie izšķērdēšanas apjomi. Tāpat arī problēma ir tāda, ka pārtiks produkti ir zaudējuši savu vērtību um, cilvēku acīs un līdz ar to produktiem ir vieglāk kļūt par atkritumiem nekā tas bija vēl pirms pāris gadiem. Un mēs zinām, ka mēs šeit runājam ļoti daudz par to, ka jauni miljardi cilvēku būs kaut kad jāpabaro, ka ir jāražo vairāk, bet es domāju, tad, ja mēs ķeramies klāt problēmas būtībai, pasauli vairs nespēja vairāk ražot, Mums ir jāmēģina efektīvāk rīkoties ar to, kas mums jau ir, tāpat ir enerģētikas jomā. Es domāju, ka efektivitātes kāpināšana ir būtiskākais. Tāpat es neuzskatu, ka ir būtiskākais pārmest patērētājiem, ka tik daudz kas nonāk atkritumos, bet gan drīzāk vajadzētu skatīties, kas pārtiks apgādes ķēdē neatbilst normām piemēram, kartupeļi, kas neatbilst normatīviem, jo ir pārāk mazi, tiek vienkārši izmest ārā. Un eh, tāpat arī uh, lielveikali daudz ko neņem pretī, jo šie pārtiks produkti neatbilst šo veikalu pašu noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Es domāju, ka mums vajag izvērtēt, vai šī kārtība neved pie lielākiem zaudējumiem Attīstības valstīs ir pavisam citas problēmas. Tur daudz kas tiek pazaudēts, jo apgādes ķēdes nav optimālas, nav uh, uzglabāšana nodrošināta un atvēsināšana. Tāpēc mums ir jādomā, ko mēs varam darīt arī attīstības valstu politikas jomā, lai uh, nepalielinātu visu izmaksas, bet mēģinātu optimizēt pašu sistēmu, uh, lai varētu nezaudēt tik daudz pārtikas produktu. Es domāju, ka tādajādi mēs panāksim lielu potenciālu nākotnē rīkoties ar pārtikas produktiem efektīvāk un vairāk apzināties, eh, ko tad mēs eh, īsti darām un, un ko varam darīt ilgtermiņā. Es domāju, ka sabiedrība ir jāinformē par konkrētiem pasākumiem, ko mēs īstenojam, un es ceru, ka tas mums palīdzēs eh, gūt panākumus šajā ceļā. Martina eh, Brita Reimers. Paldies, Mārtiņa Brita Reimers un tad Maginis. Jā, ar šo ziņojumu ir aktualizēta visas sabiedrības problēma, proti par uh, aspektiem, ko ienes labklājība. Dažās valstīs ir politiskie aspekti, kas uh, kavē labklājību. Uh, ir arī loģistikas problēmas, un ir daudzas jomas, kurās mums vajadzētu rīkoties. Attīstības valstīs ir vajadzīga saprātīga attīstības politika un arī stabilizējoši politikas pasākumi, kas varētu novērst eh, pārtikas izšķērdēšanu. Tāpat arī jāteic, ka mums ir jāsāk eh, sabiedriska diskusija kur mēs vērstos pie patērētāja sirdsapziņas. Ja mēs to nedarīsim, mēs zaudēsim milzīgu potenciālu uh, ievirzīt šajās sliedēs katru atsevišķo patērētāju. Apziņa nozīmē arī kritiski paraudzīties pašiem uz sevi uh, par to, vai uh, vai, vai patērētājs apēd tikai tās daļas, kas tiek uzskatītas par labām, vai arī apēd visu, Un uh, tāpat arī tas nozīmētu pārskatīt ēdienkārti uh, tā, lai arī ēdienu pārpalikumi tiktu izmantoti un apēsti kaut kad vēlāk. Tātad tā principā ir diskusija ar visu sabiedrību kopumā, kas ir jāiesāk. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad mēs varam mēģināt šo problēmu risināt ar tik daudziem tiesību aktiem, cik mēs vēlamies, bet nekas mums nesanāks. Es domāju, ka ir svarīga arī uh, optimizēta pieeja resursiem, augsnē, barības vielām. Uh, Un tas ir jādara ne tikai ražotājiem, ne tikai apstrādātājiem, bet arī tirgotājiem un patērētājiem ir jāsaprot, kā tad viņi apietas ar pārtikas resursiem. Tā ir liela problēma, kas iestiepjas arī izglītības jomā, sociāla politikas jomā. Tas nozīmē, ka šeit mums ir jāiesaist praktiski visas komitejas un jāaktualizē tajā, tajā šis jautājums. Šo problēmu mēs varam risināt tikai visi kopā, tā nav tikai lauksaimniecības politikas problēma. Grazie, Brita. Paldies, Brita. Marina Maginis. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Es domāju, ka mēs visi vienojamies par to, ka tā ir briesmīga problēma. Te ir runa par ārā izmestu pārtiku, nekā par pārtiks izmešanu. Tad mēs visi zinām, ka katrā uh, Eh, ka mēs paši arī mēdzam izmest pārtiku. Mums jāskatās, kā mēs pārtiku pārstrādājam, pirms mēs to izmetam, piemēram. Eh, runājot par jaunatīstības valstīm, eh, šī izmešana ir 6 līdz 7 kg Āfrikā, dienvidos no Sahāras, un arī šai gadienā tomēr šie skaitļi ir lieli, jāraugās, kā mēs varam sniegt atbalstu lai samazinātu šo te pārtikas izmešanu, vai izmesto pārtiku eh, Saharā, um, Afrikā, dievidos no Saharas. Es augstu vērtēju uh, Paulsenas komentārus. Es uzaugu ar devīzi nemest ārā pārtiku, ja metīsi ārā pārtiku, neko nēdīsi tad eh, mums vajadzētu uzlabot situāciju šai ziņā. Tad, ja mēs 2013. Eh, gadu pasludinātu par eh, gadu pret pārtikas izšķērdēšanu, tas būtu labi, taču vēl ir viens arguments, kas ir jāapzinās. Mums ir kvalitātes sistēmas pārtikai, mēs uztraucamies par to, ka patērētāji grib visaugstākās kvalitātes pārtika, taču te rodas jau nopietns jautājums. Uh, Ja varbūt mēs gribam paredzēt elastīgākus standartus, tad pārtikas nodrošinājums būtu lielāks, un tad tas arī ietekmētu cenu, kuru maksā patērētājs par pārtiku, bet ir šis ekonomiskais aspekts, kurš nav skatīts šai ziņojumā. Ir citi veidi, kā uzlabot situāciju, kādas būtu sekas cilvēkiem, kas uh, ir nodarbināti uh, pārtiks ķēdē, tā skaitā ražotājs. Eh, kādas būtu viņiem sekas, tad jau mēs īstenot to, ko mēs gribam īstenot. Bet skaidrs, ka mērķis ir ļoti svarīgs. Jautājums ir, kāda būs metoda, ko izmantosim, lai to panāktu. Paldies, Marien. Un tagad Sigarieski kungs, tad Alberts Des un Luis. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušas nedēļa plenārsēdē mēs runājām par to, ka tiek samazināta, samazināta līdzekļi bezmaksas pārtikas uh, piešķiršanai nabadzīgākajiem sabiedrības locekļiem. Tātad šiem cilvēkiem nav darba, viņiem nav ienākumu, bet šodien mēs runājam par izmešanu un pārtikas izmešana šiet e, tiek īstenota no bagātāko sabiedrības iedzīvotāju puses. <clears throat> Te, protams, izglītības programmas būtu ļoti svarīgas, tās es izvirdītu kā galveno prioritāti, taču jāraugās arī uz sistēmistas dabas risinājumiem. Ja jums ir veikals vai uzņēmums, piemēram, kas vēlas nodrošināt pārtiku, eh, kurai drīz beigsies derīguma termiņš, un tad jūs būtu gatavi, piemēram, to nodot kādai uh, sociālā nodrošinājuma iestādē, bet ja jums vēl par to ir jāmaksā, lai jūs to nogādātu uz to iestādi, tad uh, jūsu interesētība ir mazāka, tad patiesībā lētāk ir šo pārtiku vienkārši izmest. Man šķiet, ka ir jāparedz zināmi juridiski vai finanšu risinājumi, lai izvairītos no šādas situācijas. Un tad vēl jautājums par tirzniecības standartiem. Dažkārt visnotaļ veselīgu produktu, nevar laist tirgu tikai tā neizskatīgā eh, izskata dēļ, sliktā paskata dēļ. Bet tomēr cilvēki, kam pārtiks trūks, to labprāt lietot uzturā. Un tad vēl ir uh, runa par attiecīgu finanšu instrumentu atrašanu, varētu izmantot zināms pasākums, kas varētu būt efektīvi. Protams, galvenais ir veicināt cilvēku informētību par šādu problēmu. Paldies! Paldies, Ikereski kungs, tagad Albers Teslūz. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pateikties referentam par to, ka viņš ir šeit uh, aktualizējis šo svarīgo tēmu un ticis ar to galā tik labi, Es nevēlētos atkārtot to, ko citi jau ir teikuši, bet man manā dzīvē ir mm, divas lietas, kas vienmēr ir saistītas ar pārtiks produktiem. 50. gados es ar savu uh, veco māti uh, ievācu kviešus, kas uh, bija ražas novākšanas procesā palikuši uz lauka, un uh, viņi vispār nemet ārā nekādus pārtikas produktus. Un šobrīd daudzi nesaprot, ka pārtiks produkti ir resurss dzīvībai. Viņi ienāk lielveikalā, kur ir milzīga pārtiks produktu izvēle, un viņi vairs nejūt šo sasaisti ar dzīvības nodrošināšanu. Un otra lieta, kas man bija svarīga, 50. gados es uh, devos ce grupas ceļojumā uz uh, Brazīliju un tur pēdām pusdienas. Un uh, Šajā milzīgajā lauksēmniecības valstī Brazīlijā jaunieši 50, 15, 17 gadu, laik, gadu vecumā stāvēja ap mums un lūdzās uh, no mums tos pārpalikums, ko mēs neapēdām restorānā. Savukārt, restorāna īpašnieks neiebilda pret šādu kārtību. Viņš sacīja, jūs esat samaksājuši par savām pusdienām, tas ir jūsu ziņā, ko jūs eh, atdodat vai ko jūs neatdodat. Un eh, no vienas šādas mūsu ēdienreizes eh, dabūja paēst vēl 50-60 cilvēki, un šie jaunieši bija ļoti pateicīgi par to, ka viņi saņēma mūsu pusdienu pārpalikumus. Uh, Un tagad es redzu, ar kādu vieglu prātīgumu pārtikas produkti tiek izmesti, tiek izšķērdēti. Mums ir jāmēģina mēģināt maksimāli samazināt šo pārtiks produktu izšķērdēšanu. Mēs nekad to neizskaudīsim pilnībā, bet vismaz samazināt. Vācijā milzīgi pārtikas daudzumi tiek izšķērdēti. Un, eh, ja mēs salīdzinām, ka Vācija 7 miljārdus eiro neto samaksā Briselei, tad būtībā tie apmēri, kas tiek izmesti Vācijā no pārtiks produktiem, ir vērtības ziņā pielīdzināmi šīm Vācijas nodevām Briselei. Tāpēc mums ir svarīgi runāt par pārtiks izšķērdēšanas jautājumiem, jo līdz 2050. gadam pārtiks ražošanu vajadzēs palielināt divkārt. Mums ir jārūpējas par izšķērdēšanas samazināšanu, un es ceru, ka ar šī ziņojuma palīdzību mēs sniegsim vismaz nelielu ārtavu šī procesa mazināšanā. Paldies, Alberta. Mums vēl ir trīs runātāji un arī jābeidz ir šodien ar darba kārtību, jo pēc tam ir koordinātoru sanāksme. Arī es gribētu piebiedroties šais debatēs, jo tās, tā ir ļoti svarīga tēma. Tie izmestās pārtiks apjomi ir galvu reibinoši. Ja mūsu debatēm būtu kāda jēga, tad mums ir jāizstrādā stratēģija, kā reāli praktiski šo lietu risināt, kāda ir praktiskie mērķi. Pirmais praktiskais mērķis ir likt sabiedrībai apzināties šo problēmu. Te tā ir runa par eh, sabiedrības izglītošanas kampaņu. Un mans ierosinājums būtu šāds, tā ir vienkārši ideja referenta. Tas būtu grozījums kur būtu minēts uh, sabiedrības izglītošanas kampaņas, saka Kapulis Santoškungs. Šajā 2013. gadā uh, varētu arī veikt lauksaimniecības produktu uh, eh, veicināš, veicināšanas kampaņu un kopā ar pārtikas neizšķērdēšanas kampaņu tas jauniešu vidū tas būtu ļoti vērtīgi. Tagad Nikolson kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Šīs ir ļoti interesants temats. Manā skatījumā tas arī mm, ilgi būs mūsu darba kārtībā. Protams, mēs nekad nepanāksim nulles apjoma pārtiks izmešanu. Taču Es atceros arī 50. gadus pagājušajā, dec, pagājušajā gadsimtā. Mans tēvs vienmēr mm, brau, brauca uh, uz blakus reģionu, jo tur vairāk bija pieejams pārtikas, jo mums toreiz īrijā bija uh, kuponi, pārtiks kuponi, bet tur blakus reģionā varēja dabūt vairāk. Un, kad viņš atgriezās mājās no turienes, tad eh, vienmēr viņam bija kaut kas tāds, kas pie mums nebija dabonams, kaut kas īpašs. Bet šodien cilvēkis ir izlutnājis lielā izvēles iespēju, iespēju iepirkt eh, pārtiku, kas manā skatījumā bieži vien ir, eh, tiek piedāvāt ar pārāk zēmu cenu, un viņi arī nav gatavi par to maksāt vairāk. Man šķiet, ka komisija daudz var darīt, lai risinātu šo problēmu. Mēs varam daudz darīt. Un arī mēs paši, kad mēs dodamies uz uh, lielveikaliem. Uh, must... Tad, te, protams, mēs arī skatāmies uz šo uh, derīgumu termiņu. Ja es satu, sestdien dodos uz uh, Uh, uz uh, lielveikalu un paskatos, ka tur derīguma termiņš šim pārtiks produktam ir līdz svētdienai, tad es mierīgi to varu nopirkt, uh, atnest mājās, sagatavot apēst. Daudziem cilvēkiem liekas, nē, to vispār nevar darīt, taču tikai vienu dienu vēl derīguma termiņš palicis. Bet man liekas, ka mums ir vienkārši ir jāatgriežas pie kaut kādām reālākām lietām, kā mēs to situāciju varam uzlabot. Uh, cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas produkts vēl ar vienu ir lietojums. Mums te nav ko lidināties mākoņos. Jā, var te sacīt, ka labāk būtu darīt tā vai šā, bet es domāju, šī ir laba iespēja izvērst šīs debates, laba iespēja nāk klājā ar jaunām idejām. Lielas paldies! Paldies, Džēms! Un tagad Marks Tarabela. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums ir ļoti interesants un ļoti vērtīgs, Salvators Karotnes ziņojums. Eh, pārtika šodien tiek eh, cienīta daudz mazāk nekā agrāk. Eh, arī maisainiecība budžets uz pārtiku tiek tērēts mazāk apmērā nekā agrāk. Protams, ka jādomā, kāda bija situācija kara laikā, Un e, šī mm, e, kara laika paudze pamazām aiziet, un tad e, viņu, viņu pēcteči tā neciena pārtiku. Un vecā gadgājuma cilvēku frāze, ka pārtika taču nedrīkst mest ārā, viņiem šķiet pilnīgi neatiecīga, nepareizi. Bet jāsāk mācīšana jau no skolas. Ir taču bērni, kam eh, daudzās valstīs izglītošanās no 6 līdz 18 gadu vecuma ir obligāta un tāds skaidrs, ka tur varētu sākt ar izglītošanas kampaņu. Un te, protams, ir arī pārtiks rūpniecības nozares atbildība. Eh, piemēram, attiecībā uz, uz eh, šo iesaiņošanu Uh, iesaņojums bieži vien tāds, ka tad, ja jūs nedaudz paturat šo preci leduskapī, tad pēc tam mainās krāsa, un tad jums liekas, ka tas ir vispār ārā metāms. Un tad treškārt runa par uh, atkritumu apstrādi. Ir valstis, kur ir ļoti stingri noteikumi par atkritumu šķirošanu, par to, kā tie tiek mesti ārā. Tad, ja jums ir obligāta šādas prasības, ja jūs, piemēram, Eh, metat eh, daudz eh, pārtiks ārā, tad jūs var, jums varētu uzlikt kaut kā vairāk nodokļus par to. Tas arī ir viens veids, kā piespiest cilvēkus nemest ārā. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, Mark, paldies visiem, kas izteicās. Un es gribētu sacīt visiem viņiem un arī referentam, kā vides komitijā mums bija disputs par šo tēmu, un tagad mums ir jārunā par to, kā izvairīties no izmešanas, nevis no tā, kā to pārvaldīt. Ja tā būtu, ja būtu runa par pārvaldīšanu, tad tas būtu vides komitejas pārziņā. Uh, un lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pārstāvs arī grib kādu minūtu mums kaut ko sacīt, un tad došu vārdu atkal Salvatoram Karonas kungam. Vai jums ir kas sakāms komis, e, no komisijas pārstāvi? Mums nav daudz laika. Paldies, priekšstādātāji, mēģināšu izteikties īsi. Komisija uzskata šo institīvu par ļoti vērtīgu, tā nāk īstajā laikā. Uh, tā izvirza pārtiks neizšķēdēšanu par prioritāru. Tā arī atš, um, sakrīt ar uh, Eiropas 2020 stratēģiju. Um, paredzētais apjoms ir arī ļoti svarīgs, un te ir paredzēts iesaistīt visus pārtikas ķēdes posmus, uh, jāinformē arī NVO, skolas, eh, ēdināšanas uzņēmumu. Tas viss ir nepieciešams, lai veicinātu dažādu Eiropas Savienības politiku un rīcību sinerģiju, lai izvairītos no pārtiks izšķērdēšanas. Ziņojumā ir minēts, eh, minēts komisijas eh, atzinums par eh, pirmais novērtējums, kādas, kādi ir dati, cik svarīgi ir šī institīva. Un te arī parādās pirmās iespējas, kādas ir Eiropas Savienības likumdevējiem. Tātad vispirms ir labāk jāsaprot šī parādība, jānoskaidro zināms Uh, zinām pārpatumu, piemēram, mārķējums, par to, kā tiek norādīts, kur pārtiks produkti ir līdz kuram brīdim lietojami, arī, piemēram, šīs krāsa apzīmējums. Un jāskatās, kāda risinājuma ir uh, īsā termiņā un vidus termiņā. Un zaudējumi arī pašā lauksaimniecības nozarē nav izpētīti, taču galvenā problēma ir vismaz rūpniecības valstīs ir pēc uh, vēlākajos pārtiks ķēdes posmos. Šie sākotnējie pētījumi norāda uz to, cik plaša ir šī problēma, kā arī uz šīs problēmas cēloņiem un uz centieniem kas uh, ir īstenojami, tie, ir, tie paredz iesaistīt vairākas iesaistītās puses, mainīt viņu attieksmi. Tātad jūsu iniciatīvas uh, lielais nopelns ir tas, ka tā paredz uh, iesaistīt daudzas puses. Jūs lūdzāt izteikties man īsti līdz ar to. Uh, Es te nestāstīšu par visām pašreiz uh, notiekošajām iniciatīvām, kas jau arī sakrīt ar uh, šī ziņojuma virzību. Mēs esam uh, eh, referenta un jūsu komisijas rīcībā, ja jūs vēlaties saņemt papildu informāciju. Vainums no šīm institīvām, es tikai vēl to piebildīšu, ne, mm, nenāk no lauksaimniecības politikas eh, kompetenci jomas. Tas jau ir jāapzinās, taču vismaz šajā ziņā komisārs ir paredzējis eh, palielināt eh, cen, centienus, lai veicinātu produkcijas noietu vietējā reģionā organizēt arī ražotājus tā, lai viņi varētu to nodrošināt. Un dažkārt mazie, eh, dažkārt eh, ražotāji nevar rast eh, savu nišu pārtikas ķēdē. Lauksaimniecības politika jau veicina dažādas informējošas kampaņas skolās ja arī juridisku apsvērumu vairāk nekā uh, politisku apsvērumu dēļ, te galvenokārt ir runa par uh, augļiem un dārzeņiem, te tomēr ir <clears throat> jādomā vispār par plašāku aptvērumu, kā izvairīties no izšķēršanas, izšķērdēšanas. Un te mēs mēģinam sasaistīt uh, pētniekus ar uh, pārtiks ķēdē iesaistītajām pusēm, lauksēmniekiem un arī lauku padomēm, lai izvairītos no pārtiks izšķirdēšana. Tātad tāda ir mani īsi ievadvārdi par paredzētajiem vai pašreiz notiekošajiem pasākumiem. Mēs turpināsim strādāt, sadarboties ar jums un es vērsīšu arī manu uh, komisijas kolēģu uzmanību uz šo ziņojumu un šiem iespējamiem risinājumiem. Inicitīva uh, cerams ar vienu pieņemsies spēkā un mēs varēsim izmainīt šo situāciju. Paldies, turpin priekšsēdētājs, es atvainojos, mm, bet laika mums vairs nav daudz. Um, ministrs runāja pietiekoši ilgi, un līdz ar to mums nebija daudz laika pārējām debatēm. 12. mums jābeidz jau tālāk ir, um, ir koordinātors sanāksme, dod vārdu koronas kungam. Es uh, pavisam īsi izteikšos, man šķiet, ka galvenais mērķis tika panāks, mēs gribam vērst uh, sabiedrības uzmanību uz šo tēmu. Uh, Eh, tā pārāk ilgi tika atstāt novārtā. Esmu priecīgs par to, ka šī rīta komiteja sanāksmē mums bija plašas debates. Es domāju, ka pat labam galvenajam mērķim jābūt tieši šim. Celt gaismā šo problēmu, uz kur norādīja arī daudz citrunāju, Lavija kungs, piemēram. Šī problēma kļūst par vienu no svarīgākajiem, izšķirošajiem faktoriem, situācijai, kas ar vien attīstās negatīvā virzienā. Te ir runa par pārtikas pārvaldīšanu tuvāko gadu laikā. Ar nepacietību gaidīšu uz grozījumus, kas bagātinās man ziņojumu, tā lai mēs panāktu pēc iespējas plašāku konsensu. Un tad mēs varēsim uh, lūgt komisiju un dalībās pieņemt īpašu stratēģiju. Un tādā veidā Eiropa, kas pat laban līdz ar ASV ir vadošās pārtikas izšķērdēšanā, tad kļūtu par to valsti, kas risina šo jautājumu visefektīvāk. Paldies. Paldies, turpin priekšsādātājs ļoti svarīgs, svarīgs temats eh, saistībā arī ar pārtiks apgādes drošību. Brita Reimers sniegs mums informāciju par 13. punktu trialogu. Äh, Jā, es äh, izteikšos ļoti īsi, man ir ļoti priecīgas ziņas. Proti jau 27. jūnijā mums izdevās vienoties pirmajā trialoga sanāksmē par brīvprātīgās manulācijas tiešajiem maksājumiem. Bija maz grozījums 6.2 pantā, attiecībā uz konsultatīvo procedūru par pārbaužu procedūru. Un, ja mēs varēsim visi kopā atbalstīt šo dokumentu plenāru sēdē, tad tas būs pirmais trialogs, kas ir sagatavots jau pirmajā lasījumā un varēs kalpot par piemēru turpmākajos lemjamajos lielajos jautājumos. Paldies! Molto bene, se non ci sono obiezioni, seguiamo le indicazioni. Jā, paldies, lieliski, nav nekādi iebildumi, sekosim tam, ko Brita mums iesaka. Vēlos informēt komiteju, ka nākamā sanāksme 30. augustā, tā kā patīkam atpūt visiem līdz tam. Koordinators gan aicināšu palikt, jo mums tūlīt pat ir jāsāk koordinatoru sanāksme. Pārējiem eh, patīkam atpūtu brīvdienās. Un, ja jūs eh, varat pēc iespējas eh, ātrāk atstāt eh,